Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al vicepresidente Pacevos. Es eh, dodu vārdu vicepriekšsēdētājiem Mačevska kungam. Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sēdētāji, dāmas un kungi. E, Pūli ir skārusi ārkārtīgi traģēdija. Un jūs visi esat dzirdējuši par traģisko avio katastrofu, kas notika sestdien, kurā e, prezidents, viņa dzīves biedri gāja bojā, kā arī pēdējais prezidents eh, trimdā Londonā un vēl vairāk nekā 90 augsta rangā matpersonu ministru. Centrālo iestāžu vadītāju Polijā, baznīcas pārstāvji, polijas armijas ģenerāļi un arī šo cilvēku ģimenes locekļu un to E, to cilvēku ģimenes locekļu, kuri gāja bojā Hatiņā pirms 70 gadiem. Prezidents un delegācija devās uz Hatiņu, kur vairāk nekā 22 tūkstoši poļu virsnieku tika brutāli nogalināti un to īstenoja padomi slepeni dienesti pēc Staļina pavēles. Un uh, tuvākie piederīgie Eh, šiem bojāgājušajiem kļuva par aviokatastrofas upuriem. Eh, tā ir traģēdija, kas ir skārus Poliju, un šī traģēdija mūs ir dziļi satriekusi. Un ar jūs atļauju es gribētu lūgt jūs aicināt ievērot tagad klusum brīdi, lai godinātu Eh, Polijas eh, prezidentu un pavadošo delegāciju. Grazie. Grazie, viceprezidente Vacevolski. Paldies, eh, vicepriekšsēdētāji, paldies, dāmas un kungi. Šī traģēdija eh, mūs skārusi visus. Es iepriekšējā dienā tikos, eh, biju Varšavā un tikos ar ministru. Uh, Un tā ir ļoti nozīmīga drāma mums visiem, bet tagad mēs pārējām pie komitejas darba. Vispirms darba kārtības pieņemšana, ja neviens nevēlas izteikties, tad darba kārtību uzskatām par pieņemtu. E, kā jau es to ziņoju priekšējā nedēļā, e, Jēglis kundze mums prezentēs sarunu e, rezultātus sarunām ar padomi par Eh, dzīvnieku izmantošanu zinātniskiem mērķiem. Pēc tam būs pētījums eh, budžetam par lauksaimniecības politikas veselības stāvokli un, pulkst, eh, un pulksten 16. Čolosa kunga komisāra klāt, klātbūtē, kurš uzstāsies. Mums būs debates par ziņojumu par KLP līdz 2013. gadam. Informācija ir pieejama visās valodās, un es tagad dodu vārdu Jēgles kundzei Elizabet Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paldies, ka dodat man iespēju jums sniegt īsu un kodolīgu pārskatu eh, pēdējā trilogu rezultātiem par eh, eh, direktīvu attiecībā uz izmēģinājumu dzīvniekiem. Mēs strādājam pie šī jautājuma jau pusotru gadu, mēs esam strādājuši ļoti pamatīgi pie šī jautājuma un esmu gandarīta par to, ka 7. aprīlī. Pēc tam, kad 7. decembrī mums bija pirmā kompromisa daļa, kur mēs varējām apstiprināt, un 7. aprīlī mēs varējām pabeigt otro darba daļu šajā. Iepre, pēdējā trilogā bija runa par to, ko mēs saucam par savā laika komitoloģiju, tagad mēs to saucam par atvasinātajām tiesībām. Un pēc Lisabonas līguma mums ir jāatrod kompromiss, kas mūs stiprinātu, un es domāju, ka mums tas ir izdevies. Un vispirms es gribētu Un pirms es turpinu, gribētu pateikties visiem, kuri šī pēdējā pusotra gada laikā ir piedalījušies šajā darbā. Es gribētu pateikties mūsu dažādo dienestu līdzstrādnieks, es gribētu pateikties eh, komisijas eh, E, komitejas e, darbiniekiem un visu politisko grupu līdzstrādniekiem, e, sadarbība ar kuriem bija ļoti cieša un veiksmīga. Tāpat arī es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un arī komisijai Spānijas un Zviedrijas prezidentūrām. Spēkā sošā direktīva par dzīvnieku aizsardzību, kas tiek izmantoti zinātniskiem mērķiem, ir pieņemta uh, 86. gadā. Un šodien mēs varam īstenot prioritāru mērķi, tā tad izveidot līdzīgu ietvaru konvenciju šajā nozarē un lai mēs varētu izveidot viendabīgu un saistošu dzīvnieku aizsardzību visās valstīs. Mums ir izdevies noteikt ierobežojumus procedūrām, kas ir īpaši sāpīgas vai bīstamas dzīvniekiem. Un izmēģinājumi, kuros dzīvnieki var tikt izmantot, nevar tikt e, īstenoti bez atbildīgo iestāžu iepriekšējais atļaujas. Citiem vārdiem sakot, neviens projekts nevar tikt īstenots, ja tas nav pakļauts pozitīvam atzinumam no kompetentas iestādes, kas ir augstāk stāvoša un kas ir veikusi ētisku izvērtējumu un pētījumu par projekta liederību, ņemot vērā prasības līdz minimumam samazināt dzīvniekiem nodarīto kaitējumu. Varētu, varbūt retroaktīvs izvērtējums katrai dalību valstī ir jāievieš komisija dzīvnieku aizsardzībai, ētikas komisija, kas E, ir ar padomdevēju statusu dažādām e, organizācijām un kas garantē apmaiņu ar vislabākajām praksēm. Alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem ir jāizteno līdz, ko to spēkā esamība tiek atzīta, un izmantoto dzīvnieku skaits ir jāsamazina iespēju robežās. Dalība valstīm, runājot par dzīvnieku audzēšanu un viņu audzēšanas procesu. Šajā procesā ir jāierobežo dzīvniekiem nodarītās sāpes un kaitējums maksimālā mērā. Reducing refining princips eh, eh, vienmēr tika paturēts spēkā visās sarunās parlamentā. Eiropas parlaments savās sarunās, eh, tāpat kā pirmajā lasījumā, 5. maijā 2009. gadā paziņoja, ka ir jādara vairāk, uh, lai izvairītos eh, maksimāli no dzīvnieku izmantošanas zinātniskos nolūkos. Un mēs vēlamies eh, ilgtermiņā panākt pilnīgu aizliegumu, taču mēs piekrītam tam, kā šodien mēs pagaidām vēl nespējam pilnībā eh, svītrot izmēģinājums ar dzīvniekiem. Un sadarbībā ar parlamentu komisiju padome, me, mums ir izdevies panākt un atrisināt ļoti sarežģītu eh, vienādību starp dzīvnieku aizsardzību, starp eh, pētniecības un eh, uzņēmumu vajadzībām, tajā pašā laikā pasargājot cilvēku cieņu un veselību, bet garantējot viendabīgu likumdošanu visā Eiropas Savienībā, respektējot pasaules standartus. dzīvnieku aizsardzībā, kas eh, nebūtu neapdraud Eiropas pētījumus. Ēnu referenti ir pauduši savu piekrišanu e, trilogu laikā, un es priekšsēdētāju lūdzu nosūtīt jūs vēstules Spānijas prezidentūrai, lauksaimniecības komitejas vārdā, un e, darīt zināmu mūsu oficiālo piekrišanu šim projektam. Tāpat arī jums būs eh, liederīgi uzzināt, ka juridiskais dienests šeit parlamentā jau ir sācis skatīt šo dosiju. Teksts tiks pārskatīts vārdu pēc vārdam, visas atsaucis tiks eh, kontrolētas, lai redzētu, vai juridiskās eh, leksikas izpratnē viss atbilst noteikumiem. Un tikai pēc šī lingvistiskā un juridiskās pārbaudes tiks, paz... tiks pieņemts galīgais ziņojums, un mēs to varēsim apspriest komitejā CD, kas tiks sasaukts šim nolūkam, un mēs varēsim pāriet pie otrā lasījuma parlamentā Spānijas prezidentūras laikā, kā mēs ceram, vai varbūt tas notiks tikai septembrī. Tas jau būs atkarīgs no E, no tā, cik laika būs nepieciešams katram attiecīgajam etapam. Un es gribētu aicināt šo paredzēto darba kalendāru ievērot. Paldies! Paldies, Elizabete, turpina priekšsēdētājs. Mēs esam noslēguši šo lielisko darbu. Es tev pateicos par to un mums būs pētījuma prezentācijas. Atgādījumi to, ka šīs dienas eh, sanāksmi mēs varam klausīties arī eh, straumēšanā. E Un Mēs runājam par 68, 69 pantu regulā 73, eh, 209, un es gribētu sveikt mūsu vidū Emanu Pitsu un Hannesu Vīneru, kas ir šī pētījuma autori, un es gribētu uzreiz arī dot vārdu Pitsa kungam, kurš mums eh, prezentēs savu dokumentu. Pēc tam būs īsas debatas. My name is Eamon Pitts and I'm presenting this. Uh, Paldies. Eh, priekšsēdētāji, es prezentēju šo eh, pētījumu metis vārdā. Tas attiec uz veselības pārbaudi eh, KLP dalībvalstīs. Tas, Eh, šajā sakarā gribu sacīt, ka jūs, protams, interesē, kā nesenās politikas izmaiņas tiek īstenots praksē, arī to mums lūdza pastāstīt sīkāk. Un šajā pēt, pētījumā, un tās, tā prezentācija šodien, es eh, izdarot kopsavilkumu pētījumu mērķiem, Un runājot par regulas eh, pamat situāciju un pēc tam detalizētāk stāstot par to, kā regula tiek ieviest, un pēc tam izstāstīšu par atsevišķiem novērojumiem par to, eh, kādu secinājumus un ko mēs varam konstatēt eh, saistībā ar regulas ieviešanu. Un tad mēs skatīsim komentārus par mūsu konstatēto. Ir trīs pamat jautājumi, kas e, šeit ir norādīti. E, nodalītie maksājumi, maksājuma modeļa izvēle un nacionāli atvasinātās subsīdijas. Un e, Domāju, ka šie jautājumi jūs interesē it īpaši, jo arī pētījuma virsrakstā ir īpaši atsaucu 68. un 9. pantu. Un eh, es ceru, ka mēs spēsim apmierināt jūsu ziņkārību un jūsu interesētību. Kā tad ir pētījuma mērķi? Ko jūs gribat uzzināt? Pirmais mērķis ir nodrošināt agrīnu perspektīvu par to, eh, kā tad izskatīsies eh, KLP ainava tad, kad tiks pabeigt veselības pārbauda. Un, uh, E, tā par to tika likumdošanā lemts tikai gadu iepriekš, un tādējādi ir varbūt mazliet pārāk lemt, taču ir jau pazīmes un norādes par to, kas notiek, ir tīpaši e, e, ņemot vērā citur notiekošo sarunām par izmaiņām politikā, un tādas turpinās, un turpinās arī šodien pēcpusdienā. Tādējādi jūs noteikti interesē, kas tad ir noticis ar tām izmaiņām, par kurām tika lemts pirms pusotra gada. Otrais mērķis ir skatīt tās opcijas, ko ir nepiemērojušas dalībvalstis, eh, kur bija, kur regula eh, piedāvāja zinām apjomu darbam dalībvalstīm veikt neatkarīgas darbības, un mēs skatām, kādas tad šīs opcijas bija, un cik dalībvalsts izmantoja tādu vai citu opciju, un tad zinām analīze, kas ir balstīta uz mūsu saņemto informāciju. Mēs izsūtījām aptaujas lapu vēl, visi, visas aptaujas lapas nav saņemts atpakaļ, tas ir pētījuma projekts, mēs ceram to pabeigt pēc kāda laiciņa, taču bija atsevišķi trūkumi, kur mēs neapzinājāmies visas, visu dalību valstu nodomus, un es par to runāšu mazliet vēlāk. Galvenais uh, uh, likumdošanas dokuments ir regulas 73.209, kas attiec uz vienotiem maksājumiem. Un šeit ir jāņem vērā veselības pārbaudas zināmi aspekti. Eh, kas bija saistāmi ar nozīmīgiem politiskiem lēmumiem, eh, kad tika ieviesta augstākā modulācijas iespēja, bet eh, neviens no šiem punktiem netiek ieviests ar regulu 73, kas galvenokārt bija ļoti tehniska un kurā tiek skatīti e, nodalīto maksājumu jautājumu, maksājumu modeļu izvēle un atvas, nacionālās atvasinātās subsīdijas. Un e, par šiem jautājumiem arī mēs šodien ziņosim par šiem tehniskiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas. Pirmais ir nodalīšana. Regula noteica termiņu 2012. gadam lai beigtu, beigtu nodalītās subsīdijas, eh, kas attiec uz atsevišķiem apstrādātiem dārziņiem, uz atsevišķiem mājlopiem, aitām, eh, kas. Aitām un kazām. Un citiem jautājumiem. Runājot eh, par šīs eh, likumdošanas ieviešanu, pagājušajā gadā komisijas amatpersonas uzskatīja, ka 87% no tiešā atbalsta jau ir nodalīti. Un varēja paredzēt, ka uz 2012. gadu šis skaitlis būs eh, pieaudzis līdz 99%. Tomēr būs vēl neliels apjoms subsīdiju, kas ir, kas nav nodalītas bet eh, tas būs praktiski vērā neņemams. Viens komentārs, eh, kas eh, ir saistāms ar pētījumu, ir tāds, ka ir jaunas. About... Saistītās subsīdijas. Bet mums ir jāapzinās, ka paralēli ar šo nodalīšanas pasākumu mēs esam eh, atļāvuši ieviest atsevišķas piesaistītās subsīdijas. Un, smērķis eh, eh, ir nosprausts, un tas arī tiks sasniegts, daļa no tā ir sasniegta jau pirms notiek tā termiņa. 63. pāns ir saistīts ar nodalīšanas procesu, un tas piešķir dalībvalstīm jaunas opcijas. Uh, Parasti, kad nodalīšanas process eh, tika īstenots, eh, tad maksājumi tika integrē, tiek integrēti vienā maksājumā. 63. pantā eh, tika dot iespēja dalībvalstīm izmantot nodalītos maksājumus Eh, kas nav saistīti ar um, saistīto maksājumu. Are... Eh, Francija, piemēram, izmantoja tos, lai atbalsto, atbalstītu ganību principu nobarošanu, lopu nobarošanu. Un aramzemēs, mm, kā arī dažādās prēmijās par aitu audzēšanu Uh, arī lobarības audzēšanai. Tātad es gribētu teikt, ka, protams, ir notikusi arī zinām pārklāšanās, un tomēr viņi devu, devuši priekšroku tātad uh, ganību platību atbalstīšanai un lobarības ražošanai. Francijā, lūk, šī nobīde ir notikusi, un tā ir diezgan ievērojama, un to viņi varēja darīt, izmantojot 63. pantu. Eh, nu, tādā pašā mērogā neviena cita dalībvalsts to nav izdarījusi. Vācija un uh, Somija arī plāno izmantot šo iespēju, tiesa gan mazākos apmēros div, līdz 2012. gadam. Tālāk pāriem pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums ir saistīts ar maksājumu modeli. 2003. gadā likumdošana noteica iespēju izvēlēties maksājumu modeli. Uh, bet tā saucamais flat rate modelis, ja vienreizējā maksājuma modelis bija tas, kam daudz dalībvalsts deva priekšroku. Un Eiropas Savienība tātad demonstrē, ka kolektīvi tā vēlētos redzēt šādu modeli, taču dalībvalstīm bija iespēja variet. Un vecās dalībvalstis valstis izmantoja vēsturiskos modeļus mm, kādu laiku, lai būtu šis pārējais laiks, tad kādu laiku viņi vēlēs izmantot tās astmos hibrīdu modeļus, lai pāriet no viena modeļa uz otru un tā tālāk. Taču jaunajām dalībvalstīm tika piedāvāts eh, izvēlēties vienkāršākas iespējas nekā šo vienreizējā maksājuma modeli. Un uh, likumdošana šādā virzienā turpināja attīstīties un turpinās attīstīties līdz 2012. gadam un paliks spēkā šajā periodā. Tātad eh, vēsturiskais modelis ir saglabājums vecajās uh, dalību valstīs un jaunajās dalību valstīs tātad var izmantot šo te saucamo SAPS modeli. Vismaz līdz 2012. gadam. Kas ir noticis, kas ir jauns? Kad mēs apskatāmies, kas notiek 27. dalību valstīs? Uh, cik eh, dalībvalstis eh, tātad izmanto eh, šo te vēlamāko modeli. Tikai Slovenija un Malta, divas dalībvalstis. Trīs valstis, kuras plāno ievies šo sistēmu līdz 2012. gadam, un tās ir Ungārija, Latvija un apvienotā karaliste. Vācija plāno ieviest flatrate sistēmu līdz 2013. gadam. Es gribētu teikt, ka pētījums gan nav pilnīgs, eh, jo ir dažas valstis, kas nav atbildējušas uz izsūtītajām aptaujas anketām, tā kā iespējams, ka ir vēl kāda valsts, kurā ir plāni ieviet, eh, tātad ieviest eh, šo te noteiktā maksājuma, nemainīgi noteiktā maksājuma sistēmu. Mēs zinām, ka 10 no 15 vecajām dalību valstīm joprojām izmanto vēsturisko sistēmu un sešās darbojas tā saucamās hibrīd sistēma. Uh, apvienotajā karalistē, starp citu, darbojas abas sistēmas atšķir, at, um, at, atšķirīgās valsts daļās. Astoņas jaunās dalību valsts izmanto SAPS Daudzās valstīs nav pat nekādu plānu, vai viņiem ir kāda, eh, teiksim, vēlamā sistēma, vai viņi gatavojas pāriet uz šo te ieteicamo vai vēlamo klātrēt sistēmu. Tātad šeit ir tāda zinām pretruna um, attiecībā uz šo jautājumu, un arī eh, runājot par mm, maksājumu atdalīšanu vai atdalīto maksājumu veidošanu. Tātad faktiski pieredze šeit ir maza. Tad viens tāds blakus jautājums, eh, kas attiecas uz modeļu izvēlu un attiecas uz jaunajām dalību valstīm. Jaunajām dalību valstīm tika atļauts veidot uh, nacionālajā līmenī uh, tādu uzlabošanas uh, sistēmu pārējais periodijā līdz 2012. gadam 10 dalību valstīs un līdz 2016. gadam Rumānijā un Bulgārijā. Un šo iespēju faktiski ir izmantojušas uh, vairums jauno dalību valstu. Attiecībā uz subsīdijām, kas nāk no centralizētiem Eiropas fondiem, uh, ir subsīdijas, kuras tiek maksātas arī no nacionālajiem fondiem, un daži no šiem maksājumiem ir uh, apvienoti. Taču būtībā tie uh, zin, ir diezgan mazi un neieņem proporcionāli lielu daļu, un uh, tie samazinās pārējais periodā. Eiropas Savienības subsīdijas palielinās un pamazām atkritīs tiešās valsts subsīdijas. Trešais jautājums, kur mēs aplūkojām, ir nacionāli vai dalībvalsts līmenī noteiktās subsīdijas. 68. 69. pāns. Vecajā likumdošanā, 2003. gada noteiktajā likumdošanā bija noteikti griesti, cik daudz var maksāt vienotajā saimniecības eh, maksājumā. Un uh, tur uz, uh, bija paredzēts šie 10% griesti dalībvalsts līmenī. Uh, un šeit mērķiem bija jābūt saistītiem ar produktu kvalitātes uzlabošanu un vīdes uh, un ieguldījumu vīdes uzlabošanā. 2009. gadā uh, faktiski birokrātija tika atvieglota. Galvenās pārmaiņas bija sekojošas. Subsīdijām eh, atļa, ar subsīdijām atļaus atbalstīt ekonomiski ievainojamas eh, teritorijas eh, noteiktos lauksaimniskās ražošanas veidos, tātad piena lopkopības, gaļas lopkopības, aitu audzēšanas un rīsu noz, audzēšanas nozarēs. Un uh, savā ziņā faktiski var teikt, tās tā ir atgriešanās pie savienotajiem uh, vai sasaistītajām subsīdijām. Sešdesmit astotais, sešdesmit devītais pants ir ieviesti 22 dalībvalstīs šogad, salīdzinot ar astoņām 2007. saskaņā ar veco regula, tātad aktivitātes līmenis ir ievērojami pieaudzis. 14 dalību valstis ir izveidojuši programmas pienloklopības nozarē Tur ir teikts, ka septiņas uh, aitu un uh, kazaudzēšanā, bet eh, varētu teikt, ka ir astoņas, jo ir iestājusies vēl viena, pievienojusies vēl viena dalība valsts, un trīs dalība valstīm ir uh, tātad uh, gaļas audzēšanas, lielopgaļas audzēšanas sektorā šīs te subsīdijas. Četrām valstīm uh, ir atbalsts uh, programmām uh, Eh, labi graudaugu audzēšanā un, un savukārt ir vēl viena eh, opcija - ir aizsardzība pret eh, augu un dzīvnieku slimībām, un tikai Flancija to ir izmantojusi, faktiski gatavojas izmantot jau no programmiem viesīs tikai līdz 2011. gadam. Tātad tās ir programmas, ko var veikt saskaņā ar jauno regulu. Turpinās arī iesāktās programmas. Eh, programmas varbūt nav tikpat liela apjoma, taču tās joprojām tiek realizētas. Un zināmā mērā dažas vecās programmas ir aizstāts ar jaunām. Ja jūs izmantojat līdz 10% noteikto griestu, tad cik daudz valsts to ir izdarījušas? Eh, nākošajā tabulā ir redzams, ka ir piecas valstis, kas šogad cenš, eh, centīsies izlietot 7,5% no nacionāli pieļaujamiem griestiem. Tā ir Slovenija, Grieķija, Ungārija, Somija un Itālija. Nākošā valstu grupa eh, izmanto apmēram pusi no, nacionālie, no nacionāliem griestiem - Francija, Portugāla, Spānija, Čehija un Latvija. Bet ir piecas valsts, kas vispār neizmanto šo valsts subsīdiju schēmu. Uh, Un jums ir šis ziņojuma eksemplārs, un Skotijā vispār ir viena programma, tā kā tā nevarētu teikt, ka apvienotajā karalistē vispār nekas netiek izmantots. Vācija un Zviedri izmanto mazāk par vienu procentu, un tad ir virkne valstu, kas eh, izmanto vienu līdz diviem procentiem no nacionālajiem griestiem. Dažas izmanto iespēju iztērēt šos griestus par pilniem 10% savām programmām, kamēr citi iztērē, eh, izlieto nelielu līdzekļu skaitu daudzumu. Un regulāri noteikts, ka to var finansēt eh, vai no ietaupījumiem citos piešķīrumos, vai arī lineāri samazinot vienoto saimniecības maksājumu. Francija ir iesvēlējusies samazinot vienoto saimniecības maksājumu no 4,5 līdz 3,8 procentiem. Daudz dalībvalsts izmanto tikai ietaupījums, un tas arī izskaidro, kādēļ šie eh, skaitļi ir salīdzinoši zemi iepriekšējā uh, slaidā. Tātad Viņi nesamazina maksājumus, bet paļaujas tikai uz līdzekļiem, kas nāk no ietaupījumiem. Kā kopā šīs programmas ietekmēs situāciju? 2010. gadā kopējie izdevumi šajās programmās būs 1,6 miljārdi, salīdzinot ar 425 miljoniem iepriekš. Tātad tas ir ievērojams pieaugums. Un tas sastāda aptuveni 4% no kopējiem ietaupījumiem nacionālā līmenī. Un tātad daži vērojumi. Es pavisam īsi iziešu tiem cauri. Tātad at, maksājuma atdalīšana ir pavirzīsies jau daudz tālāk. Dalībvalstīm gan bija maz izvēles to ieviest vai nē, vienkārši tās to varēja darīt ātrāk vai lēnāk. Kā tas ir ieviests un cik ātri, tam ir jā uzlabo Eiropas Savienības eh, pozīcijas starptautiskās tirniecības eh, sarunās. Un uh, jāsaka, ka uh, savienotās subsīdijas arī ir ieviestas, uh, un to atļaus 68. pāns. Maksājuma sistēma. Te mums ir situācija, kur īstenībā īsti neatspoguļo vēlamo mm, situāciju. Uh, un mums ir jājautā, kāpēc, jo maz kas ir ticis darīts. Un, zināmā mērā, tā ir tāda spekulācija, bet šķiet, ka uh, termiņš ir, nu, tāds uh, eh, tā laika perspektīva, un, jā, mērķis ir jāsasniedz 12. gadā, kāpēc par to īpaši satraukties jau 2010. Tā tad pilnīgi dabiskā birokrātiskā lēnī, birokrātiskais, dabiskais birokrātiskais lēnīgums šeit izpauž ļoti spilgti. Uh, Taču otrs iemesls ir tāds, ka ir jāmaina e, pati sarunvešanas politika. Jautājums ir, kāpēc jāmaina, ka ja tik un tā būs jāievieš jauna. Un man šķiet, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc nekas īsti nenotiek ieviešot jauno sistēmu. Tātad cilvēki sarunās jau par jauno sistēmu un kāpēc tērēt birokrātu laiku, ieviešo pārmaiņas, eh, starp pārmaiņas vidējā, ja mums eh, priekšā stāv kaut kas pilnīgi jauns. Un virknē jomu ir virkne valstu, kas vēlas paturēt vēsturisko pamatu eh, maksājumiem, vai valsts to spējas izdarīt, tas, protams, jānoskaidro sarunu ceļā. Ja jūs esat ministrs, kas vēlas saglabāt eh, šo te vēsturisko pamatu, nu, tad jums ir jācenšas tas izdarīt pēc iespējas ilgāku laiku. Nacionālās subsīdijas. Uh, šeit tās ir, tās ir daudz izpratī, izplatītākas nekā tas bija 2003. gada regulā paredzēts. Tas dod uh, dalību valstīm uh, šo tas nacionālos ietaupījums līdz pat 10% izmantot šādām programmām. Un es domāju, ka ar to es arī varētu beigt. Un es, protams, uh, pasakos visiem, kas iesaistījās. Eh, paldies arī jums par uzmanību un jautājumu, protams. Bene. Grazie. Molto bene. Spūti. Thank you. Paldies, Pica kungs. Uh, izmantot ietaupījumus, lai uh, īstenot 68. 69. pantu, ko jūs ar to gribat īsti teikt? Pitskungs, regulā ir noteikts, ka ir, not, ir noteikti nacionālie griesti, un ja ir paredzēts finansējums šiem griestiem, bet šis finansējums nav izmaksāts uh, lauksaimniekiem, tad var uh, attiecīgi izmantot 68. 69. pāntu. Mr. Pita rispondere. Prima raccogliamo le domande. <laughs> Se... Paldies, Pitskungs, vai vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Priekšsēdētāji kungs, paldies. Paldies, Pitskungs, par šo ziņojumu, par tā prezentāciju. Es eh, kā koordinators um, arī esmu piedalījies šā ziņojuma izplatīšanā, bet eh, man ir tāds jautājums. Uh, vai ir nepieciešams sagatavot ziņojumu par šādu lietu, jo mēs runājam par pašsaprotamiem jautājumiem. Komisijai, protams, ir nepieciešams, lai dalību valstis atskaitītos par to, kas ir paveikts, un komisija varētu pati apkopot šos datus un mūs informēt, nevis maksāt par pētījumu veikšanu. Mums eh, varbūt uh, ir paveicies, ka Greslis kundze no budžeta kontrolas komisijas nav šodien klāt, jo viņi noteikti mums sagādātu sarežģījumus būtu neapmierināti. Eh, ja mēs runājam par pakāpenisku maksājumu atdalīšanu 3 līdz 4 gadu laikā, un ja ir eh, daži, kas atbalsta šādu politiku un citi, kas nē, piemēram, lauksaimnieki mazāk attīstītos reģionos eh, zaudēs Uh, no šādas situācijas, ja viņi nodarbojas ar piena lauksaimniecību. Cit, citās, citos reģionos šī situācija būs labāka, bet ne jau visu šī maksājuma atdalīšana atrisinās. Mums ir jāizlēmi, vai mēs tiešām vēlamies šo maksājumu atdalīšanu īstenot, kā tas bija paredzēts. dažos rajonos ir ir, uh, rad, ir daži reģioni ir cietuši no sausuma, piemēram, un šeit varētu būt problēmas uh, un varētu būt grūtības īstenot nākošo KLP reformu pirms uh, kaut kas jauns tiek pieņemts. Virknē dalību valstu ministri saka, pagaidīsim labāk jaunās reformas un īstenosim tās. Eh, Kapulo Santos kungam vārds. Eh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties Picu kungam par viņa uzstāšanos. Viss, kas ir saistīts ar uh, pašreizējo realitāti, protams, ir ļoti svarīga informācija likumdevējiem, jo likumdevējiem ir jāiesaistās ļoti sarežģītā procedūrā, kas ietekmēs uh, mūsu nākotni. Šis pētījums ir ļoti interesants. Un, protams, šī uh, pētījums dod vielu pārdomām, un mums tiešām ir nopietni jāpārdomā visu šī situācija. Mēs vēlamies, lai politika būtu harmonizēta un izsvērta, bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka tad, ja mēs ļaujam dalību valstīm uh, elastīgi īstenot šī politiku, tad bieži vien politika daudz ko zaudē no tās uh, sākotnējā kopienas rakstura. Es, protams, saprotu, ka ir nepieciešama elastība, domājot par nākotni, bet tomēr tajā pašā laikā mums ir jāraugās uz to, kā politika tiek īstenota, lai mēs varētu nākotnē izstrādāt godīgāku, taisnīgāku politiku, kas nenāktu par sliktu šīs politikas uh, Eiropas uh, raksturam. Ačevalska kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs. Mēs dzirdējām ļoti interesantu informāciju par to, kā tiek īstenots 68. pāns, vai pareizāk sakot, šis 68. pāns netiek īstenots, jo daudz dalību valsts nevēlas izmantot tās sniegtās iespējas vai komisija šo situāciju ir padziļināti analizējusi par to, kādēļ dažādām dalību valstīm ir tik atšķirīga pieeja 68. panta īstenošanā. Un vēl viens jautājums, vai eh, kādas dalību valstis ir lūgušas komisijai iespēju izmantot šo pantu, bet ir saņēmušas atteikumu no komisijas? altre richieste? Ah no, prego, McGuinness, a te la parola. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? McGuinnesses kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es pateicos Emanam Pitsām par viņa uzstāšanos par šo pētījumu. Patiesībā mēs tikai uzzinām par to, ko dara dalību valstis, bet vai ir veikta analīze par to, kā šie pasākumi ietekmē situāciju, kā kāds būs tas rezultāts. Varbūt vēl šobrīd ir pāragri to darīt. Un uh, vēl uh, mēs saņēmām informāciju, ka ir ļoti mm, maz dalību valstu, kuras ievieš šo vienoto mm, maksājumu sistēmu, fiksēto maksājumu sistēmu. Mēs kā likumdevēji varbūt vēlētos virzīties uz priekšu. Un uh, tiek lietots arī tāds termins kā sistēmas taisnīgums, bet ir ļoti grūti definēt, kas tad ir šis taisnīgums, un varbūt šis jautājums nav taisnīgs pret pētnieku, bet es gribētu zināt uh, jūsu viedokli, ka, ko jūs domājat par šo taisnīgumu. Un um, klausoties uh, ziņojumā, es uh, nonācu pie secinājuma, ka patiesībā šī šķietami vienkāršā ideja ir daudz sarežģītāk nekā tā šķiet no pirmā brīža. Uh, šo 68. un 69. panta interpretācija dalību valstīs ir ļoti sarežģīta. Var jau būt arī, ka ir apsveicama šī elastība uh, pantu īstenošanā. Paldies Magines kundzei, Žozebovē. Lūdzu, vārdu Zebove. Jā, pavisam īsts komentārs, jo nevienu brīdi mēs nedzirdējām šajā paskaidrojumā par to, vai mēs no šā atbalsta uh, formas, ko mums uzspieda PTO, tātad šie pār, pārnesumi no uh, oranžās uz zaļo un zilo kastīti, un šādi mēs patiesībā slēpjam reālo situāciju. Šeit ir varbūt runa nevis par dalību valstu brīvo gribu, bet gan, gan par starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem. Un uh, es uh, nedzirdēju par to gan, uh, ka tad, kad tika atdalīti maksājumi, mēs piedzīvojām arī ievērojam pārtikas cenu kritumu, un šīs uh, subsīdijas saņēma patiesībā pārtiks rūpniecība un uh, tirzniecības uzņēmumu. Šī situācija pēc manām domām ir ļoti bīstama. Tagad, tagad mākslīgi uh, Uh, šis uh, maks, nauda tiek uh, pārnesta no pircēja, kurš bija tā slaucamā govs tagad uz nodokļu maksātāju, kurš atkal ir slaucamā govs. Un ja mēs esam nonākuši pie šādas situācijas, tas ir tādēļ, ka mēs sekojām PTO noteikumiem un tika uzspiesta maksājuma atdalīšana. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ja vairāk nav citu jautājumu un komentāru, tad došu iespēju Pitskungam atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Trīs minūtes jūs rīcībā, lūdzu. Paldies visiem par komentāriem. Virkne komentāri, tiešām bija komentāri, nevis jautājumi. Es centīšos atbildēt uz uh, konkrētiem jautājumiem. Viens deputāts jautāja, kādēļ 68. pāns netiek īstenots dažās dalību valstīs. Es nedomāju, ka tas ir pareizs formulējums. Bija dota dalību valstīm izvēles iespēja to izmantot Ja dalību valsts izmanto šo iespēju, tas uh, visumā nozīmē, uh, ka tiek samazināts uh, vienāto maksājumu apjoms uh, zināmām uh, lauksaimnieku grupām. Es, piemēram, zinu, ka apvienotā karalistē ir tāda nostāja, ka nav vēlēšanās pāriet no uh, pāriet uz uh, šādu samazinājumu uh, vienotiem um, maksājumiem. Viņi uh, cenšas īstenot fiksēto maksājumu sistēmu, kas jau nozīmē sava veida maksājumu pārdalījumu. Un vēl ir um, papildus arguments pret pašu principu Uh, tiek īstenot brīvās tirdzniecības pieeja un tāds uh, uh, koncepcija par to, ka ir savienoti maksājumi, vienkārši netiek atbalstīta. Un tas ir no, viens no tiem iemesliem, kādēļ šis pāns netiek īstenots. Un, eh, piemēram, tāda valsts kā Somija, kura vienmēr ir iebildusi, ka Eiropas Savienības politika neatbalsta Somijas uh, tradīcijas, eh, un tā ir spiesta koriģēt šo politiku. Šeit tiek pieļauta zināma elastība, un netiek visiem uzspiests uh, īsti, uh, ieviest šos mehānismus. Magines kundze jautāja par taisnīgumu. Es domāju, viņai ir taisnība. Vienīgais komentārs, ko es varu teikt, ir šāds. Francijas valdības rīcība pēdējā gada laikā gan attiecībā uz vienoto maksājumu samazinājumu un ieviešot arī 63. pantu ir e, varbūt tiešām e, padarījis e, situāciju taisnīgāku, sis, Francijas sistēmu taisnīgāku nekā tā ir varbūt citās valstīs. Ir izskanējusi jau daudzus gadus kritika par to, ka šī politika nāk par labu lielajiem uh, lauksaimniekiem. Un Francijas valdība šo risināja šo situāciju, izmantojot uh, mehānismus, kas ir pieejami saskaņā ar 63., 68. un 69. pāntu. Um, vai arī citas valstis domā par taisnīgumu? Tad uh, patiesībā ir mehānismi, kurus varētu izmantot, lai koriģētu situāciju. Bet uh, fiksētā maksājuma sistēma varētu radīt daudzus iebildumus eh, attiecībā uz taisnīgumu. Mana izpratne par šiem komentāriem, ko pauda virkne deputātu, viņi drīzāk uh, komentēja politiku, nevis uzdeva īstus jautājumus, bet ja kādam ir tiešām jautājumi, kurus uh, mums vajadzētu inaliz, izanalizēt. Uh, mums vēl ir trīs nedēļas uh, palikušas līdz projektu beigām. Tad uh, mēs lūdzam, lai mūs informē par to trīs līdz četru dienu laikā, un mēs šos jautājumus izskatīsim. Paldies! Paldies, Pica kungs! Eh, paldies par to, ka jūs atbildējāt uz jautājumiem un ka esat gatavs arī turpmāk komentēt šo nopietno svarīgo pētījumu. Tagad es eh, aicinu pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, proti pie viedokļu apmaiņas ar komisāru Dačanu Čolosu. Un es vēlētos vispirms sveikt komisāru kungu mūsu komitejā Viņš ir atbildīgs par lauksaimniecību un lauka attīstības jautājumiem. Pēc uzklausīšanas tā mums ir pirmā viedokļu apmaiņa ar komisāru, un šis eh, mūsu parlamenta svarīgākais, mūsu komiteja svarīgākais jautājums ir kopējās lauksaimniecības politika politikas nākotne pēc 2013. gada. Mums ir jādomā par to, kā pārvarēt krīzi. Mūsu komiteja ir pieņēmusi mutisku jautājumu ar rezolūciju par tirgus instrumentiem. Šis jautājums tiks izskatīts nākošais nedēļa Strasbūrā, un es ceru arī, ka Čološkungs varētu dot mums at pienācīgas atbildes. Šodien mēs sākam diskusijas par KLP nākotni, un mēs apskati, izskatīsim arī Džordža Lajona ziņojumu. Tas ir izcils izējas punkts mūsu darbam. Man ir liels prieks par to, ka komisāra kungs ir pie mums ieradies. Uzreiz došu viņam vārdu, un pēc tam došu vārdu referentam Lajona kungam, un pēc tam uzstāsies arī grupu pārstāvi un koordinātori. Vispirms vārds komisāru kungam. Merci, monsieur le président, merci. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esmu gandrīz par iespēju uh, būt šeit. Pirms dažiem mēnešiem es atrados citā vietā, mazliet zemāk, katrā ziņā. Uh, esmu ar ļoti labām atmiņām par šo pirmo viedokļu apmaiņu, kāda mums bija, un es ceru, ka tāda arī turpināsies. Es izmantošu šo pirmo uzstāšanās iespēju e, pēc stāšanās amatā, lai runātu par KLP nākotni. Un es gribu pateikties eh, priekšsēdētājiem Paulo de Castro par uzaicinājumu. Es gribu pateikties Džordžam Lajonam par paveikto darbu. Eh, pie šī darba, kas attiec uz KLP nākotni. Un jūs zināt, ka mēs eh, rakstām jaunu lapus KLP periodam pēc 2013. gada, kas mums jāveido kopā. Šī jaunā lapus pilnībā atbildīs stratēģijai, ko piedāvā komisija Eiropas stratēģijai 20, 2020, un es tūlīt pastāstīšu, kādā veidā, manuprāt, lauksaimniecība var daudz sniegt saprātīgai, noturīgai, ilgstošai izaugsmēji un es pastāstīšu, kādā veidā šī pieeja, ko piedāvā stratēģija 2020, var padarīt KLP eh, saskanīgāk ar mūsu mērķiem attiecībā uz Eiropu 2020. Esmu jau to sacījis vairākas reizes, ka šī jaunā lapus KLP ir mana pri lielākā prioritāte man mandāta laikā. Eh, mans vectēvs bija lauksaimnieks Rumānijas ziemeļa rietumos. Un e, savā bērnībā es daudz uzzināju no viņa lauk, laucinieka gudrības. Viņš sacīja šādu un tādu vecu mm, sakām vārdu, kas ir rodams arī citās Eiropas kultūrās, bez šaubiem, ka dažkārt aiz kokiem nevar redzēt mēžu. Un tad, kad mēs runājam par eh, KLP šodien, tad ļoti bieži es domāju par šo pašu sakām vārdu. Es redzu, ka eh, atsevišķi, atsevišķi ir mēģinājuši katrs no savas puses eh, apciepst atsevišķus kociņus, un diskusijas par KLP šādā veidā ir iesākušās nu, jau pirms vairākiem mēnešiem. Uh, Un tas varētu būt kā pierādījums, ka lauksaimniecība un KLP izraisa lielu interesi Eiropas Savienībā. Tikai mēs virzāmies eh, pārāk ātri un eh, neaizmirstam par to, ka ir tehniskas detaļas, ka kokam ir lapas, saknes, zārī vārdu sakot, KLP atsevišķas detaļas Es eh, apzinos eh, to, ar kādu aizrautību atsevišķi izturs pret šīm detaļām, taču jāpatur prātā, ka aiz kokiem dažkārt slīpes mežs un pirms mēs apcērpam, nogriežam, atstājam atmatā, uzaram, ir jāpārdomā, ir, eh, ir globāli jāpaskatās uz lietām. Un Bieži vien ir jāuzdod sev jautājums, e, e, kam tad ir domāts šis simboliskais mešs, kas ir KLP? Un jautājums, ko es vēlos jums uzdot, un tas ir jautājums, ko es uzdodu arī pats sev. E, šis ir jautājums, ko es mēģinu uzdot visiem pilsoņiem, patērētājiem, nodokļu maksātājiem, lauksaimniekiem, zinātniekiem, rūpniekiem, tirgotājiem un tā tālāk. Un es domāju, ka visiem eiropiešiem mums ir jāmeklē atbild uz šo jautājumu un jāpārdomā pirms mēs ejam tālāk eh, dziļāk detaļās. KLP ir paredzēta, lai varētu garantēt eh, pār nodrošināšanu ar pārtiku Eiropas pilsoņiem. Šo uzdevumu mēs īstenojam ar KLP Un 58. gada jūlijā sākās Eiropas lauksaimniecības vēsture, kad pirmais eh, ka Strezo Itālijā tika guldīts pirmais Eiropas lauksaimniecības uh, politikas stūrakmenis lai varētu nodrošināt eh, pašpietiekamību ar pārtiku, lai varētu tikt galā ar pārtiks repartīciju. Un eh, šis periods, protams, ir pieder jau pagātnēji. Eh, tomēr jautājums par pārtikas eh, piegāžu drošību ir, drošumu ir vēl aizvien aktuāls. Mums ir jāpaturprātā neseni notikumi pasaulē, mēs varam lepoties ar paveikto, taču mums ir jābūt spēkam un saprātam virzīties uz priekšu Eiropas Savienībā ar 27 dalību valstīm. Un Eiropas Savienība pati ir spēlētājs globālākā pasaulē eh, Mēs esam atbildīgi savu līdzpilsoņu priekšā, tāpēc, ka mūsu lēmumi būs ar sakām, kas ietekmēs mūsu pilsoņu dzīvi. Ietekmēs miljoniem cilvēku ikdienas dzīve Eiropā un arī ārpus Eiropas. Mūsu Eh, lēmumi arī veido Eiropas nākotni. Mūsu līdzpilsoņi ļoti bieži skeptiski izturs eh, pēc šiem projektiem un dalība pēdējās Eiropas vēlēšanās parāda to, cik šis uzdevums ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu labi prezentēt Eiropas projektu, lai tam piešķirtu redzamību un saturu. E, pilsoņi dažkārt pauž bažas attiecībā uz konkrētiem jautājumiem un tīri leģitīmas cerības, kas ir jāņem vērā, un es domāju, ka vajadzētu vairāk iesaistīt pilsoņus mūsu lēmumu sagatavošanas procesā. Pilsoņiem ir jāizprot, kas notiek šeit, kur mēs e, diskutējam un pieņemam lēmumus. Kopīgā lauksaimniecības politika ir Eiropas e, veidošanas un integrācijas e, viena no pamatslēgām. Un tā palīdz veidot integrētāku Eiropu. Protams, atskan kritika un ir nepilnība šajā politikā, tiek gaidīts reformas, un es domāju, ka mums šīs gaidas un cerības ir jāņem vērā. Ne lai vājinātu uh, vai likvidētu KLP, bet lai tas būtu mūsu rīcība aizvien spēcīgāks rīks, lai šī politika būtu nākotnes un nevis pagātnes rīks. Un jūs zināt, ka es esmu par KLP reformu. Uh, 2013. gada perspektīvu, un tam ir vismaz trīs iemesli. Pirmkārt, Eiropas Savienība piedāvā sniedz koherentu un kolektīvu reakciju stratēģiju 2020, kas ir paredzēta, lai stātos pretī finanšu un ekonomikas krīzē, lai risinātu klimatu pārmaiņu jautājumus, lai, eh, lai mēs varētu nodrošināt mūsu ekonomikas izaugsmi un kā LP sniedz savu devumu šajā stratēģijā. Lauksaimniecības politika ir viens no pamata elementiem lauku teritoriju dinamikā un viens no uh, uh ekonomikas dzinējspēkiem. Pirmkārt, KLP līdz ar Eiropa 2020 ir atbildīgi par noturīgo atti attīstību. Es domāju, ka mēs nevaram runāt par uh, racionālu retu, resursu izmantošanu, nepieminot lauksaimniecību. KLP ir arī nepieciešama un nozīmīga nodarbinātībai. Tā dod lauku reģionos pilnībā izmantot potenciālu, uh, eh, potenciālu un uh, lauku darba vietas ļoti bieži ir lauka ekonomikas pamatā. Un ļoti bieži tas ir lauksaimniecības sektors, kurā nav darba, kas E, kurā ir vērojams krietnes kritums. Tāpat arī lauksaimniecība e, KLP savu devumu zaļājā izaugsmē un e, sniegt savu atbildi klimata pārmaiņu gadījumā, jo lauksaimniecība pati par sevi ir atjaunīgās enerģijas avots. Tāpat arī KLP ir nepieciešams saprātīgai izaugsmēji un eh, pastāv spēcīgas saiknes starp lauksainiecības attīstību Eiropas Savienībā un šīs eh, nesaprātīgās izaugsmes eh, evolūciju, jo nākotnē būs jāpiemērojas klimata pārmaiņu prasībām, būs jārada vairāk ar mazāk resursu, būs jāpārvalda un jārisina dabas resursu samazināšanās situācijas, tāpat arī jārisina Eh, dažādi dabas katastrofa jautājumi, būs jāsamazina oglekļa izmēkšu eh, apjoms un būs jādomā par aizvien veselīgākiem un daudzveidīgākiem projektiem. Un, protams, ka eh, saprātīga lauksaimniecība un saprātīga izaugsme nevar notikt, neņemot vērā lauksaimniecību. Lauksaimniecība nevar attīstīties ārpus šīm koncepcijām. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, ir nepieciešams nozīmīgs korekcijas, jo Šobrīd mēs esam 27 valstu Eiropa. Katrā dalība valstī ir atšķirīga reģiona kultūras un lauksaimniecības. Tā ir bagātība, ko Eiropieši vēlas paturēt, un šī e, kultūra un arī lauksaimniecības e, kultūra un veidu bagātība. Ir jāņem vērā patērētāju gaidas lai stipri, un cerības, lai stiprinātu saiknes starp ražotājiem, tirgiem, vai tie būtu vietējie, reģionālie vai starptautiskie ir eh, jāapzinās, ka mēs saskaramies ar jaunu Eiropas realitāti. Mēs vairāk nevaram runāt par eh, vienotu Eiropas lauksaimniecības modeli. Mums nav eh, viendabīga, bet daudzveidīga lauksaimniecība vai pareizāk sakot, Eiropas Savienībā, mums ir atšķirīgas lauksaimniecības un mums ir jāņem vērā šī daudzveidība un bagātība, ko tā pārstāv, un mums ir jārīkojas tā, lai to varētu saglabāt un lai tā kalpot visā mūsu sabiedrībai. Bet saglabāt šo daudzveidību tas nenozīmē to, ka mums ir eh, jāatjauno nacionālās politikas uz kopienas politiku rēķina, jo, ja mēs nes, neskatīsimies globāli uz jautājumiem, tad būs grūtāk pārvaldīt atsevi, atsevišķas daļas. Nekas nevar nomainīt globālu redzējumu, un KLP mums sniedz šo globālo redzējumu attiecībā uz dažādajiem lauksaimniecības veidiem. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāņem vērā šī daudzveidība, un tajā pašā laikā paturot un koriģējot mūsu instrumentu KLP, lai varētu nodrošināt šīs daudzveidības labāku pārvaldību. Treškārt, korekcijas ir nepieciešams, tāpēc, ka ir jāsagatavo nākotne ir jādod iespēja lauksaimniecība atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas nāk no sabiedrības puses šeit, es domāju, pārtikas drošumu, e, augstnes aizsardzību, e, ekonomisko izaugsmi, klimata pārmaiņas un citus. Un tādā veidā e, pilsoņu nodokļu maksātāji labāk sapratīs to, ka kopējā lauksaimniecības politika pirmkārt ir veidota viņu interesēs. Uh, KLP nav joma, kas ir eh, rezervēta tikai lauksaimniekiem, jo visa sabiedrība kopumā gūs labumu no KLP, eh, gan teritorijas pārvaldības, gan pārtiks drošuma ziņā. Es domāju, ka mums eh, pietrūkst viedokļu apmaiņa ar sabiedrību. Pirms dažām nedēļām Eirobarometra aptauja parāda to, ka vairāk nekā 90% Eiropas pilsoņu uzskata, ka lauksaimniecība ir svarīga nākotnēji un arī e, Lājemkungs atsaucās uz šiem e, skaitļiem. E, tāpēc, tāpat arī vairāk nekā 90% iedzīvotājs sagaida no lauksaimniecības kvalitatīvus un veselīgus produktus, lai lauksaimniecība saglabātu apkārtējo vidi, ainavu. Tomēr šīs aptaujas parāda arī to, ka lielākā daļa eiropiešu nezina, kas īsti ir kopējā lauksaimniecības politika. Viens eiropietis no trījiem uh, ir dzirdējis vai lasījis kaut ko par KLP, eh, kā tā tiek īstenota. Šie skaitļi runā paši par sevi daudz labāk nekā jebkura runa. Pamazām KLP pēdējā laikā ir kļuvusi par speciālistu un ekspertu lietu. Un es domāju, ka pirms mēs rakstam reformu projektus, ir jāatjauno saikni ar sabiedrību. Un pirms mēs formulējam eh, atbildes attiecībā uz lauksaimniecības nākotni, ir jāuzdod pareizie jautājumi, un tie ir jāapspriež, ir jāiesaista pilsoņu un pilsoniskā sabiedrība, piešķirot telpu un laiku, lai varētu izteikties un lai mēs varētu nākotnes iniciatīvās eh, ņemt vērā eh, konsekventā veidā viņa viedokli. Un tāpēc es vēlos, lai publiskas debats varētu tikt eh, uzsāktas par lauksaimniecības vietu Eiropas dzīvē par lauksaimniecības vietu šodien un rīt un par tiem mērķiem, kuriem vajadzētu atbilst KLP. Es domāju, ka šis darbs ir jāizteno, Un pirms mēs runājam par eh, instrumentiem, kas ir nepieciešami, pirms mēs runājam par budžetu, par programmām, protams, ir instances, kurās par šiem jautājumiem ir jārunā. Bet eh, vajadzētu arī izmantot laiku, lai varētu uzklausīt cilvēkus pirms mēs formāli uzsākam šo procesu. Jo ja mēs to nedarīsim, eh, nepārdomāsim lietas padziļināti, tad mēs riskējam izveidot politiku, uh, kur mēs vēl neesam definējuši, vai kas ir definēts tikai speciālistu vidū. Es uzskatu par nepieciešamu ļoti plaši un brīvi apspriest šos jautājumus, kāpēc Eiropas lauksaimniecība un kāpēc kopīga Eiropas lauksaimniecības politika. Un šajās debatēs mēs uzklausīsim pozīcijas un piezīmes no visiem sabiedrības eh, pārstāvji, eh, pārstāvjiem. Un Eh, ideja domas, kuras pauž dažādas asociācijas, NVO, eh, domu tanki, eh, asociācijas NVO un, un citas organizācijas, kā arī profesionālās asociācijas patērētāju pārstāvi, dzīvniektiesība aizstāvi un citi. Visi tie, kas, kurus interesē pārtikas drošums, noturīga attīstība, lauka attīstība, visi šie jautājumi, kas ir tieši vai netieši saistīti ar lauksaimniecību. Un jautājumu par nākotni, kuru mēs gribam uzdot mūsu lauksaimniekiem, ir ļoti daudz. Ir jāanalizē ļoti daudz aspektu. Es redzu, ka šīs debats eh, izkristalizēsies ar eh, četriem strateģiskiem eh, jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc kopīga lauksaimniecības politika Eiropā? Es saprotu, ka ir daudz argumenti, bet būtu interesanti redzēt un uzklausīt tos, tā skaitā no ekspertu speciālistu puses. Otrakārt, kādi ir mērķi? Uh, Eh, ko, ko sabiedrība piešķir lauksaimniecībai tās daudzveidībā. Treškārt, kāpēc reformēt eh, KLP, kā tā ir šobrīd, lai tā varētu reaģēt uz sabiedrības uh, gaidām? Un ceturtkārt, kādi tad ir rītdienas KLP rīki? Ik viens no šiem jautājumiem ietver citus, un es atļaušos tos ieskicēt. Kā Eiropas Savienība var rieģēt uz pārtiks drošumu izaicinājumu? Nākošos desmit gadus laikā mēs saskarsimies ar pasaules eh, pieprasījumā eh, paaugstināšanu, eh, pieaugumu, ko izraisa gan pat pieprasījumu pieaugums, gan klimata pārmaiņas kā varētu nodrošināt to, lai patērētāji paņem, saņem par pieņemamām cenām kvalitatīvus, veselīgus produktus, kā e, paturēt Eiropas e, izstrādājumu e, kvalitāti un daudzveidību reaģējot uz reģionālo vietējo tirgus pieprasījumu, kādā veidā nodrošināt lauku zonu attīstību un zaļo attīstību. Kā jau es sacīju, tikko šie reģioni var būt ar ļoti nozīmīgu lomu gan apkārtējās vidas aizsardzībā, gan nodarbinātībā. Es domāju, ka jāatbrīvo šis potenciāls un jārod. Uh, jārod rīki, kā mēs varam atbalstīt taiskaitā nelabvēlīgus reģionus, kalnu reģionus, uh, un kā mēs varam labāk veidot ekonomisko stru, struktūrēšanu. Kādu mantojumu mēs atstāsim nākamajām paudzēm, runājot par gaisa, ūdens, augsnes kvalitāti, nedrīkst aizmirst to, ka lauksaimnieki ir mazāk nekā 5%. Tie aktīvo iedzīvotāju uh, apstrādā aptuveni 80% no teritorijas un kā paturēt un saglabāt bioloģisko daudzveidību Eiropā. Klimata pārmaiņas vairāk nav tīri teoretisks jautājums, un sabiedrība gaida atbildes no lauksaimniecības sektora, un lauksaimniecība jau ir pierādījusi to, ka tā var sniegt savas atbildes, jo tā jau ir krietni vienlīdzējusi samazināt CO2 izmešu apjomu par vairāk nekā 20% periodā starp 1990. un 2007. gadu. Var darīt vēl vairāk, bet arī šajā gadījumā vajadzēs domāt par saiknēm. Un tālāk, kāda nākotne Eiropai starptautiskajā tirgu, kādi ir mūsu spēcīgie punkti, kā mēs varam labāk pārvaldīt mūsu uh, Eh, ofensīvās un konkurētspējas, kā mēs varam nodrošināt aizvien labāku kvalitāti, saskaroties ar aizvien lielāku konkurenci starptautiskā mērā un aizvien lielāku importu apjomu. Un šajā sakarā es gribētu nosaukt vienu piemēru, mēs jau esam apsprieduši to šeit pat parlamentā. Tas ir jautājums par dzīvnieku labturību mums ir jādomā par mērķiem un par rīkiem lauksainicībai, kas būtu līdzsvarota un noturīga, un tas būtu mūsu pamats pārdomām, mūsu ceļu karta nākotnēji. E, tāpat arī rodas citi jautājumi, kā veidot instrumentus, kas ir vieglāk saprotami nodokļu maksātājiem, lai nodokļu maksātājs labāk saprot saikni starp atbalstu lauksaimniecībai, tirgus apgādi un uh, Eh, at, atlīdzību, kā nodrošināt minimālos ienākumus lauksaimniekiem, kādā veidā tiek veidot tiešie maksājumi lauksaimniekiem un kādi ir būtiskie elementi eh, taistīgai eh, palīdzības sadalīšanai. Kā reaģēt tirgus nestabilitātes un cenu nestabilitātes gadījumos? Kā nodrošināties pret to, lai ekonomiskā krīze nesagrauj veselu sektoru? Uh, Eh, kā panākt līdzsvarots attiecības eh, starp visām iesaistītajām pusēm lauksaimniecībā? Kā nodrošināt to, lai nodokļu maksātāji maksās saprātīgu cenu un lauksaimnieki savukārt saņem eh, saprātīgu ienākumu? Kā nodrošināt mūsu lauksaimniecības daudzveidību, lai tai būtu nākotnē Eiropā? Kā paturēt šo daudzveidību, kā to vēl labāk izcelt un kādas reformas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt mūsu lauksaimniecībai lielāku konkurētspēju? un konkurētspēju mūsu lauksaimniecībā, lauksaimniecībām. Kā attīstīt e, pārtikas e, un lauksaimniecības e, nozari, kā padarīt dinamiskāku lauku ekonomiku, kā noturīgā un ilglaicīgā veidā izmantot dabas resursus un ko var darīt, lai apturētu lauku zonu pārtuksnešošanos. Un visbeidzot, kādu Eiropu, kādu lauksaimniecību mēs vēlamies atstāt nākamajām paudzēm? Es zinu, ka ir ļoti daudz jautājumu šajā sakarā, un es uzdevu krietni vien daudzus, un mums ir vairāk mēneši, lai mēs atbildētu uz tiem, pirms mēs pārējām pie konkrētiem priekšlikumiem, kas būtu, eh, konsek, kas būtu pēc būtības un publiskās debatas. Eh, uz kurām es eh, jūs aicinu, gribētu, lai tās norit līdz šī gada jūnijam, un šis periods dotu iespēju mums izkristalizēt savas, eh, savas gaidas, un es eh, mēģināšu būt klātesoši dalībvalstīs dažādās, dažādos pasākumos, kas tiek organizēti Es būšu arī tuvāko dienu laikā reģionu komitejā, e, ekonomikas sociālo lietu komitejā, lai piedāvātu e, šīs e, publiskās debates. Un tāpat arī būs tīmekļa vietne, Eh, kur visi, kas vēlas, varēs sniegt savu devumu, un kopsavilkums jūnijā tiks sniegt no neatkarīgas organizācijas puses. Eh, tāpat jūlijā pēc tam 19. un 20. jūlijā mēs esam iecerējuši šeit Briselē organizēt lielu konferenci, lai izdarītu eh, secinājumus, lai izdarītu kopsavilkumu no diskusijām, lai varētu to ņemt vērā mūsu priekšlikumos nākotnē. Un līdz gada beigām kad es gatavojos nākt klajā ar komisijas paziņojumu par lauksaimniecības politikas nākotni, lai mēs varētu konsekventā uh, veidā un pēc būtības ņemt visus šos priekšlikumus vērā, tāpēc, ka esam pārliecināts, ka mēs varēsim atrast jau spēcīgas un inovatīvas idejas, kas nāk uh, no pilsoņu puses, no to, kas ir lielākie šīs politikas labumu saņēmēji. Un es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai šis process jo turklāt jums, jūs, kas esat tiešā saiknē ar ar uh, iedzīvotājiem varēs iesniegt savu devumu. Un es tagad gribu pateikties jums par uzmanību. Es ceru, ka es jūs pārāk negarlaikoju ar savām idejām, taču man likās ļoti nozīmīgi izmantot šo iespēju stāties jūsu priekšā, lai piedāvātu šīs publiskās debatas, vēl jau vairāk tāpēc, ka būs publiskas debatas par ļoti kvalitatīvo darbu, kuru ir veicis Džordžs un koordinējis Džordžs Lajams. Un es Eh, ar lielu prieku atbildēšu jū, uz jūsu jautājumiem. Vēlreiz paldies jums par uzmanību. Bene. Grazie, caro komisārio. Paldies, komisāra kungs. Tagad mēs uh, uzsāksim debatas. un uh, eh, diskusiju faktiski varētu sadalīt tādās divās daļās. Ļoti daudz cilvēku ir vēlējušies izteikties, tādēļ es lūgtu jums izteikties ļoti īsi. Sāksim ar Džordžu Lajonu, kas ir ziņojuma autors, un viņam vārds. Un tad mēs eh, dzirdēsim grupu pārstāvis un tā tālāk. Priekšsēdētāji, Komisārkungs, es vēltos eh, vispirms komisārkungs jūs apsveikt ar to, ka esat ieradies mūsu komitejā. Aizsākot šīs te publiskās debatas, uzdodot ļoti svarīgs jautājums, kurus, protams, ka mēs jau vairākus mēnešus debatējam arī mūsu komitejā, un nekas nevar būt labāks par šīm šādām debatēm, jo pavisam drīz plenārsēdē būs jābalso par pašinstīvu ziņojumu par kur mēs runāsim šodien, un tas varētu dot savu ieguldījumu sabiedriskajām konsultācijām. Es pavisam īsi izteikšos par tiem jautājumiem, kas ir minēti manā ziņojumā, jo ļoti daudz vēlas izteikties. Man pārsteidz viens no komisāra komentāriem, kad viņš sākumā sacīja, ka KLP ir spēcīgs instruments nākotnēji, ka tā nav nekāda pagātnes palieka. Tātad viņam ir pilnīgi taisnība. Reformēt KLP ir daļa no risinājuma nākotnē. Un es ceru, ka savā ziņojumā es arī esmu spējas izklāstīt, kāda nākotnē izskatīsies KLP, e, ar kuras palīdzību lauksaimniecība, lauksaimnieki visā Eiropā varēs stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem. Un e, mēs tiešām e, esam pieminējuši šeit pašus svarīgākos uh, um, komentārus. Un uh, viens no lielākiem izaicinājumiem ir uh, CO2 izmešu, izmešu samazināšana. Energoresursu jautājums, jautājums par pesticīdu izmantošanu, piesārņošanu un tā tālāk un tā tālāk. Mēs nevarēsim kā līdz šim rīkoties ar visām šīm lietām. Uh, Mums ir jāņem vērā klimata pārmaiņu jautājums. Mums ir jāņem vērā arī fakts, ka pasaulē ir lielāks pieprasījums pēc pārtiks, jautājums par uh, ūdens resursu pieprasījumu un uh, energoresursiem, kas kļūst arvien dārgāki un mm, arī grūtāk pieejami. Uh, Un šobrīd e, ir e, jālēmi tātad par to, kā mēs tad rīkosimies šajā sarežģītajā situācijā, kā palielināt, piemēram, energoresursu radošanu, kā mēs kādreiz palielinājām pārtiks produktu ražošanu pēc kara periodā. Pārtiks apgādes drošība, protams, joprojām būs ļoti svarīgs uh, jautājums, risinot KLP eh, veidošanas jautājums, zaļā attīstība, eh, vidas aizsardzības jautājumi, protams, būs tie, kuriem mēs pievērsīsim pastiprinātu uzmanību. Mums ir skaidri jāparāda, ka lauksaimniecība var atbildēt uz dažiem no šiem izaicinājumiem un kļūt par daļu no risinājuma, nevis eh, daļu no problēmas. Un, protams, ka e, es vēlētos redzēt ilgspējīgāku KLP, zaļāku KLP, un tas ir ļoti svarīgi ilgspējības jautājums, es e, šeit domāju, jo mums ir jāapmierina papildus pieprasījums pēc, pieaugušais pieprasījums pēc pārtiks. Mēs nevaram vienkārši kaut ko zemē iemest un tad gaidīt, ka tur kaut kas nāks ārā un nākotnē mēs varēsim to tā paš, tādā pašā garā turpināt. Mums ir jāveido modernu KLP, plānojot attiecīgi, un tad tā varēs paveikt savu uzdevumu. Un taisnīgums ir ļoti svarīgs vārds. Tātad godīga tirniecība fermeriem, tātad konkurence ir jābūt godīgai. Uh, Mums ir, mūsu zemniekiem ir jāspēj konkurēt ar saviem tirniecības partneriem eh, citās pasaules valstīs, un to būtu jānodrošina jaunajā KLP. Eh, tas pats attiec arī uz importu, lauksaimniecības produktu importu. Eh, arī tas nedrīkst izjaukt konkurenci ar mūsu pašu zemniekiem. Jo ir valstis, kurās ir ļoti daudz uh, Eh, teiksim, neizmantotu eh, teritoriju, kuras var izmantot lauksaimnieciskā ražošanā, un tas ir jāveicina. Mums ir jāskatās arī, kā jaunā KLP ietekmēs visu eh, lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistītos cilvēkus, viņu dzīvesveidu viņiem ir jāspēj nodrošināt savu izdzīvošanu no ienākumiem no lauksaimniecības. Un mums ir jānorāda uh, uz tiem, kas izvērš negodīgu konkurenci. Ir jābūt arī tā, tādam sociālās drošības tīklam krīžu laikā, mm, lai nepieļautu tādas svārstības lauksaimniecības tirku, kā tas bija novērojams šīs krīzes laikā. Uh, Bez tam, protams, būtu jārisina uh, vairāku jauno dalību valstu bažas par to, kā lauksaimniecības fondi tiek sadalīti. Es domāju, ka daudz ar to ir pamatot neapmierināti, un es savā ziņojumā esmu pieskāries šiem jautājumiem. Un svarīgs uh, moments ir tas, uh, lai e, šis sadalījums būtu taisnīgs gan attiecībā pret e, vecajām, gan pret jaunajām dalībvalstīm. Līdz ar to mums ir nepieciešams pilnīgi jauns e, līdzekļu sadalīšanas moduls. Ilgspēja, protams, ir KLP pamatu pamats. Un manos priekšlikumos tas arī ir izklāstīts, un tie tādi pamatķieģelīši, pamatelementi, kas to veidos. Uh, Un lauksaimniecība jau ir nodemonstrējusi, ka spēj samazināt emisiju, kaitīgās emisijas, un jaunai KLP ir jāatbalsta uh, šis te samazinājuma turpinājums. Ilgtspējībai tiešām ir jābūt uh, pārtiks produktu ražošanas pašam pamatu pamatam. Un tas nozīmē arī, nozīmē arī ražošanas efektivitāti, jo ir jābūt ne tikai vidas ilgtspējībai, bet arī ekonomiskai ilgtspējībai. Jo mums ir jāveic e, klimata pārmaiņu samazinoši pasākumi, taču šeit ir jāpanāk arī labs ekonomiskais efekts. Un es savā dokumentā arī piedāvāju attiecīgi šādus pas pasākumus. Vīdas aizsardzība, uh, zaļāka ražošana, jā, protams, ka tas viss ir svarīgi šajā procesā. Ir jānodrošina, lai dažādas eh, uz vidas uzlabojumu vērtas eh, schēmas un sistēmas patiešām nodrošinātu reālu uh, vidas uh, saglabāšanu. Tālāk zaļāka ražošana, lauksamnieciskā ražošana. Uh, atbalsts eh, zemniekiem eh, zaļās enerģijas ražošanās, ražošanā atjaunīgās, atjaunīgo resursu izmantošana, biomasas, biodegvielu izmantošana, un KLP ir tieši tas instruments, kas spēs virzīt šo zaļāku un ilgtspējīgāku KLP. Tātad tie ir tie pamatieģelīši elementi, kas varēs eh, palīdzēt realizēt eh, jauno KLP, jauno pieeju. Es negatavojos visu mm, to atkārtot eh, sīkumos, bet galvenokārt mums ir jāatbalsta tāda maksājuma sistēma, kas nodrošinātu taisnīgumu visā KLP. Uh, Eh, tālāk tiešie platība maksājumi, kas balstās uz vienkāršiem uh, līgumiem, tas var palīdzēt eh, samazināt ietekmi uz klimatu un uh, nodrošina ilgtspējību gan ekonomiskā, gan vides jomā. Tas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Lauksaimniecības, uh, lauksaimnieciskās ražošanas saglabāšana visā Eiropā, manuprāt, tas arī iz, ir ļoti svarīgi atbalstot arī mazāk attīstītos uh, sarežģītākos reģionus. Un jāsaka, lauksaimniecības darbība visā Eiropas teritorijā ir kaut kas, kas ir jānodrošina, jo tas uh, eh, uh, eh, tātad veicinās uh, biodaudzveidības saglabāšanu un tā tālāk. Un zaļāk ražošana, es jau par to runāju, izmantojot atjaunīgās enerģijas un attīstot jaunas tehnoloģijas, kas balstās uz biomasas un uh, līdzīgu um, atjaunīgo resursu izmantošanu. Un, protams, mums ir nepieciešams noteikts drošības tīkls. Ekonomiskās krīzes situācijām mums ir jābūt instrumentiem, kas ļauj ātri un operatīvi rīkoties krīzes situācijās. Tādēļ vajadzētu aplūkot uh, konkurences uh, politiku, Un paskatīties, kā attīstās eh, lauksaimnieku kooperatīva, mums ir jāstāsta, kāda ir viņu spēja, cik liela ir viņu spēja, eh, tātad vēst sarunas ar ražotājiem par labākām produkcijas cenām un tā tālāk. Lūk, šie ir tādi pamata elementi, uz kuriem, manuprāt, ir jābalsta jaunā KLP, un es ceru, ka Mēs saņemsim atbalstu diskusiju laikā par vismaz dažām no šiem idejām, un mans aicinājums būtu, nevajadzētu mums tagad uh, iedziļināties šī dokumenta pašos sīkumos. Šeit ir izklāstīti tikai principi un prioritātes, ne jau konkrēti citi mehānismi, kā kaut ko uh, realizēt. Ja mēs eh, sasni, iesniegsim tūkstots eh, dažādus uh, grozījumus, uh, tad beig beigās tas radīs kādam iespēju izvēlēties tikai vēlamās lietas. Tāpēc vajadzētu konstruktīvi pieiet šiem jautājumiem. Mēs šeit veidojam nostāju un politiku. Tai ir jābūt koherentai un ticamai, un tas varētu veidot lauksaimniecisko nākotni veiksmīgi Eiropā. Bene. Adesso Albert Dess. Yes, George, tagad vārds Deskung. Albert, a te la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar Ciolos. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisār Čološ kungs, Lajen kungs es kā savas grupas koordinators vēlētos pievērsties virknei jautājumu pat uh, pēc tam, kad esmu pavadījis diezgan ilgu laiku Briselē, brīnums gan kā laiks skrien. Uh, jūs uh, iepriekš bijāt tas, kurš atbildēja uz jautājumiem, tagad jūs uzdevāt jautājumus mums. Un, protams, mēs uh, labprāt vēlētos tie, uz tiem atbildēt, bet šodien tas nav iespējams. Es vēlētos pateikties Lajana kungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Daudziem jautājumiem varētu tajā piekrist. Ir arī virkne komentāru, kas būtu dziļāk jāizskata un jāizdiskutē. Jūs, komisār, norādījāt, ka nākotnē mums būs nepieciešams pirmais pīlārs Es domāju, tas mums būtu jāapspriež un, uh, kā ir norādījis arī Lajona kungs, uh, mums ir jāadaptē situācija jaunajās dalību valstīs un tas jādara pakāpeniski. Es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labi izstrādāts tajā vispārējā orientācijā. Es atbalstu referentu, kad viņš norāda, ka ir uh, jāsaglabā šis maksājuma līmenis pēc 2020. gada, un tad varbūt būs jau 28 dalību valstis, un mēs nevarēsim uh, samazināt finansējumu. Es piekrītu arī tam, ka mēs nevaram atgriezties pie sasaistītiem maksājumiem ar uh, dažiem izņēmumiem gan, kur uh, būs nepieciešams minimāls sasaistījuma līmenis. Arī es tāpat piekrītu referentam, ka ir nepieciešami vēl citi kritēriji tieši šiem maksājumiem, ne tikai uh, tos nosakot pēc hektāru skaita. Šeit ir vairāki varianti iespējami. Bet uh, nevar noteikt subsīdijas pēc uh, hektāru skaita. Tā uh, runājot par pirmo pīlāru, kam būs mazāks apjoms nākotnē nekā tas ir tagad, es domāju, ka pat ja PTO mums pieļautu uh, vest sarunas par zināmiem standartiem, bet pasaulē standarti ar vien pieaugs un mums būs ar tiem jāspēj konkurēt arī nākotnē un tādēļ ir nepieciešams noteikti zinām kompensācija par mūsu augstākajiem standartiem un tādēļ arī uh, mēs jūtam lielu atbalstu tam dalību valstīs. Es piekrītu arī, ka viena no galvenajām KLP galvenajiem mērķiem ir nodrošināt uh, pārtiku pusmiljārdām cilvēku, kas dzīvo Eiropā. Un, kā jūs arī pareizi norādījāt, lauksēmniecība, komisārkungs, ir uh, arī mm, nodrošina uh, 80% mūsu kultūras mantojuma saglabāšanas. Arī to mēs nedrīkstam aizmirst. Ja mēs runājam par prioritātēm, es domāju, ka šā ziņojuma noslēgumā dažus punktus būtu jāpārceļ uz sākumu. Ļoti svarīgi domāt par 2000, periodu pēc 2013. gada un kopumā, ja mēs vēlamies uh, apvienot dažādu dalību valstu intereses un izveidot vienotu Eiropas pieju, uzņemoties atbildību par visām 27 dalību valstīm, tad uh, ir iespējams uh, panākt labu kompromisu, jo mēs tiešām to vēlamies. Un uh, tas garantētu 2013. Uh, arī pēc 2013. gada Eiropas lauksaimniecībai nākotni. Tas, protams, nenozīmē, ka būs uh, garantijas katrai atsevišķai lauku saimniecībai, bet mēs esam gatavi sadarboties ar Lainu kungu uh, pie šā ziņojuma strādājot un esam gatavi iesniegt dažus nelielus grozījumus. Tagad vārds Kapulas Santos kungam. Paldies! Es arī vēlētos pateikties komisāram Čološkungam un gribu norādīt, ka sociālisti un demokrāti atbalsta uh, šo pieeju un mēs uzskatām, ka politiskā neatkarība šajā jautājumā ir ļoti svarīga un mūs ļoti iepriecina tas, uh, ko komisārs teica. Čaulāškungs mūs īpaši informēja par savu metodoloģiju un uh, uzdeva daudzus jautājumus. Es gribu teikt, ka atbalstu šo metodoloģiju un uh, ar prieku piedalīšos šajā procesā. Bet mums tāpat ir jānodrošina tas, ka mēs ieklausāmies mūsu vēlētāju vēlmēs un bažās. Un mums ir jābūt gataviem sniegt atbildes uz komisāru uzdotiem jautājumiem. Tagad par Lajona kunga ziņojumu. Vēlos viņam pateikties par uh, izcilo veikumu. Viņš ir labi sadarbojies ar kolēģiem un uh, it īpaši ar grupu koordinatoriem. Es vēlētos uh, vispirms runāt par šā ziņojuma pozitīviem aspektiem, un pēc tam varbūt izteikšu arī komentārus par to, kam es nepilnībā piekrītu. Šis ziņojums ir ļoti labi saprotams. Man patīk šī zaļā pieeja, šis zaļais pavadiens, kas vīz cauri Lajankunga ziņojumam. Lajankungs iestājas par Eiropas lauksaimniecības politiku, viņš atbalsta vienoto maksājumu schēmu un arī uzsver to lomu, kas jāspēlē uh, lauksaimniekiem nodrošinot arī sabiedrisko preču ražošanu. Mēs piekrītam arī komisijas prioritātēm un zaļai izaugsmē. Kā arī atbalstām nelabvēlīgiem reģioniem, kas uh, Eh, sniedz arī pasākums, lai varētu kompensēt klimata pārmaiņu radītos zaudējumus. Un eh, tāpat eh, dot iespēju sniegt jaunus devumus. Tomēr, neraugoties uz to no otras puses, uzskatu un aicinu uz pārdomām par tādiem aspektiem, kā piemēram, Eh, kritēriju neizskaidrošanu eh, atbalstam par hektāru, manuprāt, šeit eh, pat tiek paturēti tikai esošie nosacījumi, kas, manuprāt, ir nepietiekami. No otras puses tiek runāts par papildu rekvizītu noteikšanu, piemēram, pienākumu noteikt minimālo lauksaimniecisko aktivitāti. Es domāju, ka tas nav savietojams ar to, ko, par ko vienojās pie, PTO un Eiropas Savienību. Un es gribētu šo jautājumu uzdot arī e, komisijai, jo, manuprāt, šis priekšlikums nav savietojams ar iepriekšējiem un ar, ar iepriekšēju apņemšanos. Tāpat tiek e, runāts par tiesisku aizstāvību, taču nav nekas runāts par mehānismiem, kā to nodrošināt. Un vēl tiek ieviests jautājums, kas ir atbalsts par hektāru, taču tas tiek e, koriģēts ar e, e, koeficientu. Tas būtu pozitīvi, ja varētu piešķirt vairāk atbalstu tām dalībvalstīm, kurš atbal, kur ieņēmums ir mazāks. Taču man šķiet, ka, ka iznākums būs pilnīgi pretējs. No otras puses. Eh, piešķirot pārāk lielu lomu kofinansējumam, manuprāt, kofinansējums eh, tiek paplašināts nekā salīdzinājumā ar šo situāciju. Manuprāt, tas nav savietojams ar atsevišķu dalību valstu finansiālo situāciju, kur rīcībā nav budžeta līdzekļi, lai varētu nodrošināt šādu līdzfinansējumu. Un tādējādi izveidotos atkal nevienlīdzīga situācija starp e, trūcīgākajām un bagātākajām dalību valstīm. E, Tāpat arī tiek piedāvāts, man liekas, pārliecīgs budžets KLP, kas ir līdzvērtīgs 2013. gada budžetam, sākot balstoties uz sarunām par šiem viedokļiem. Tas nozīmētu to, ka automātiski tiks pieņemts e, kompromiss virzienā uz leju. E, manuprāt, vajadzētu nodrošināt uh, Eh, KLP budžetu, kas būtu uz leju salīdzinājumā ar 2013. gadu. Manuprāt, šis jau ir nelāks iesākums. Tāpat tiek piedāvāts modelis, kas ir ļoti tūs pašreizējiem modelim. Es domāju, ka ir jābūt izmaiņām, kas nodrošina efektīvu KLP vienkāršošanu. Tāpat arī nav atsaucas uz to, kā tiek turpināts struktūrālais atbalsts, piemēram, pamudinājumu investīcijām, mežsaimniecībā, lauku ceļos, eh, bio daudzveidībā. Manuprāt, tas tā ir nevērība vai tas ir izlaidums, un eh, tas nav ņemts vērā. No otras puses modelis, kas tiek piedāvāts, nav pārāk inovatīvs. Ir vai atsevišķi pozitīvi punkti, kā jau sacīju iepriekš, šit īpaši par tādiem vidē draudzīgiem aspektiem, taču e, tas ir modelis, kas pārāk tālu neatālinās no pašreizējā. Mēs sociālisti gribētu, lai šīs modelis būtu tālajošāks gan runājot par vienkāršošanu, gan par inovācijām. Taču katrā ziņā ziņojums, manuprāt, ir lielisks pamats darbam. Paldies, priekšsēdētā. Sluis un tagad Mārtiņš Oslīns no Zāļajiem. Paldies, uh, komisār kungs. Tā ir mūsu pirmā plašākā diskusija ar uh, jums. Es arī pateicos Čorģam par uh, sagatavo ziņojumu. Varbūt tas izskatās pēc tāda jautājuma raunda, bet mums vispirms ir jānoskaidro, kuri tad ir tie pareizie jautājumi, un pēc tam jāmeklē arī uz tiem pareizās atbildes. Viena lieta, ko es konstatēju šajā diskutijā, diskusijā, ir tāda, ka neviens nerunā par Eiropas lauksaimniecības modeli, kas ir atšķirīgs no šā modeļa pārējā pasaulē. Mums ir jānoskaidro, kādas ir mūsu modeļu prioritātes. Es domāju, ka daž, daudzos punktos mēs uh, saskatām šo situāciju pārāk optimistisku. Uh, ja mēs parunātu ar lauksaimniekiem par to, vai viņi ir apmierināti ar pašreizējo lauksaimniecības politiku, tad viņi teiktu, ka tā turpināt nedrīkst. Uh, lauksaimnieku ienākumi joprojām ir zemi un nespēja nodrošināt uh, ilgtspējību. Ja mēs neradīsim risinājumus, tad uh, daudzi lauksaimnieki vienkārši pametīs laukus, un to jau mēs tagad daudz viet arī redzam, kā veseli ciemati uh, zaudē jēgu pastāvēšanai. Vēl viens svarīgs jautājums ir par taisnīgu līdzekļu pārdali visā Eiropas Savienībā, ne tikai par līdzekļu pārdali starp dalību valstīm, bet starp, arī starp dažādiem, dažādām lauksaimniecības nozarēm. Ir nozares, kuras gūs daudz vairāk no KLP it īpaši lielie, liel, lielās lauku saimniecības ir lielāks ieguvējs nekā mazās saimniecības, to norāda arī Lajenkungs. Vai mums šis jautājums būtu jāro, jārisina arī nākotnē un arī jautājums par savstarpējo atbilstību? Mēs runājam par konkurēt spējīgu lauksaimniecību, raugoties nākotnē bet es domāju, ka mums ir jādefinē, kas tad ir uh, šī konkurētspēja un izaugsme. Piemēram, paraudzīsimies uz piena lopkopību. Daudzas saimniecības uh, ir pazudušas, uh, vairs neeksistē. Un, ja tas viss tā vēl turpināsies, patiesībā šo procesu mēs apmaksājam no nodokļu maksātāju naudas. Kāds tad ir mērķis? Ja otrais pilārs būtu vērsts tikai uz konkurētspējas veicināšanu, tad eh, patiesībā notiek tirgus kropļošana, un tā rezultātā daudzas darba vietas tiek zaudētas, jo lauksaimniecības pārstāja eksistēt. Tātad kādas ir lauksaimniecības politikas ievirzes, kādi ir tās mērķi? Tālāk klimata pārmaiņas. Arī šis jautājums nav pietiekami atspoguļot šajā ziņojumā. Šeit ir uh, lauksaimniecība gan uh, risinājums, gan vienlaikus arī viens no klimata pārmaiņu cēloņiem. Uh, mēs tagad cenšamies šo slogu novelt uz trešo pasauli. Brazīlijā tiek izcirsti tropu meži, uh, un tā, to vietā tiek audzēta soja. Un mēs nevaram tikai ar pirkstu rādīt uz citiem, jo arī mēs esam atbildīgi par šo situāciju. Vēl viens jautājums par pasaules pabarošanu, par ko runāja arī Lajankungs. Un tad tika runāts par pārtikas piegāžu drošību visiem. Arī šis jautājums mums ir rūpīgi jāizvērtē. Izmantojot pašreizējo politiku, mēs nespēsim pabarot vēl vienu miljārdu papildus iedzīvotāju. Vienkārši šāda politika nav ilgtspējīga. Tātad jautājums, vai mēs liekam pareizos akcentus, domājot par nākotni. Viens no pirmajiem paziņojumiem, ar ko nāca klajā Eiropas komisija, bija atļauja Eiropā audzēt ģenētiski modificētus kartupeļus. Un tas bija tāds mm, signāls no komisijas, ka tā atbalsta ģenētiski modificētus organismus. Uh, Mums ir skaidri jāpasaka, ja mēs gribam, lai mūsu lauksaimniecība atšķirtos no lauksaimniecības modeļa citur pasaulē, mums ir jādomā par šo līdzpastāvēšanas jautājumu un arī jādomā par to, cik svarīga ir bioloģiskā lauksaimniecība. Mums ir jābūt zaļākiem savā politikā bieži vien mēs eh, dzirdam un lasām par to, ka lauksaimniecībā ir jākļūst zaļākai, bet tie ir tikai vārdi, trūkst satura. Jūs teicāt, ka ir nepieciešama plaša sabiedriska diskusija, bet pašreiz mēs tikai diskutējam ekspertu starpā. Es domāju, ka mums ir jāiesaista sabiedrība, arī patērētāji. Arī patērētājiem ir jāsaprot, ko mēs vēlamies sasniegt ar lauksaimniecības politiku, jo viņi jau būs tie gala patērētāji. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa pieeja, Eiropas standarti, lai izvērtētu lauksaimniecības politikas panākumus Eiropā, ņemot vērā uh, tās daudzveidību un vienlaikus nodrošināt uh, vienotu pieeju. Mums uh, šīs diskusijas ir jāturpina un jāizveido tādu politiku, ko visi atbalstītu. Jā, paldies. Vojcehovska kungs lūdzu nākamais. Jā, paldies, uh, komisāra kungs. Es patiešām ļoti priecājos ka jūs savā jaunībā esat dzīvojies pie sava vectēva laukos, un tas parāda to, ka jums ir kāda eh, praktiska pieredze, kas ir attīstījusies, un tagad, paskatoties uz KLP, jūs vēlties to redzēt tādu, lai tā būtu pieņemama daudziem šajā parlamentārajā komitejā. Taču jāsaka, ka ne visu mēs varam atbalstīt Mums eh, ir jārēķinās ar sabiedrības viedokli un jāskatās, ko eh, vēlas sabiedrība. Un es nezinu, vai mēs vieni paši tā spēsim KLP reformu realizēt. Eh, man patīk tas, ko jūs sacījāt par to, ka mēs nedrīkstam pazaudēt mežais kokiem, respektīvi Jāsaka, ka diemžēl daudz gadus mēs šos kokus vienkārši cērtam nost. Jā, protams, ka bojā gājuši koki eh, veci un slīmi bija jāizcērta, taču eh, jāsaglabā pats mešs, ja mēs tālāk izvēršam jūsu piedāvāto metaforu. Arī Lajankungs par to runāja, viņš uzsvēra to, cik svarīgi lauksaimniecības nākotne, jo pieaugs pieprasījums pēc pārtiks. Mums būs vajadzīga spēcīgāka un taisnīgāka lauksaimnieciskā politika. Tādēļ tieši maksājumu godīgums un taisnīgums ir svarīgs jautājums. Nāk no polijas, tāpēc man tas ir jāmin. Jūs varbūt pārsteigti, ja es neko neteiktu. Lūk, uh, tā tas izskatītos uh, grafikā. Būtu jaunās dalībvalstis uh, vienā galā un vispārējās otrā. Kas mums būtu jādara? Vai vajadzētu izdarīt tā, lai visi saņemtu to pašu, vai arī kādi noteikti maksājumi būtu uh, jāpalielina, lai visi saņemtu līdzvērtīgus maksājumus? Šeit faktiski tas ir saistīts ar to, kāda ir mūsu filozofija attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu. Runājot par Lisabonas līgumu, mēs ļoti entuziastiski bijām noskaņot par Eiropas Savienību, bet eh, šis entuziasms sāk izveidināties ir jau jauki mētāties ar tādām vispārējām jaukām idejām, bet tad, kad ir jāsāk eh, praktiski kaut kas realizēt un jāiebrauc kādā budžeta kabatā, lai par kaut ko samaksātu, tad šis entuziasms kaut kur pazūst. Paldies Vojčehovska kungam. Paldies. Lajiem komisāru kungs, paldies par izklāstu. Jūsu sacītē, komisārs, ir vispārīga filozofija, bet ir problēma pēc būtības mazliet satraucoša un tāda, ka nepietiekam tiek novērtēts tas fakts, ka e, šodien laukos mēs izdzīvojam veselu e, gandrīz vai traģēdiju, jo vidējie ieņēmumi ir ļoti zemi, ir daudz lauksaimnieku visā Eiropas Savienībā, kas dzīvo zem nabadzības līmeņa un mēs e, atrodamies Eh, tādā situācijā, ka lauksaimniecības uzņēmumi ir parādos, pārāk dziļi parādos vai jāslēdz. Un es domāju, ka ir jāveic steidzam pasākumu, pretējā gadījumā mēs virzāmies uz īstenu sociālu katastrofu, kas galu galā būs arī teritoriāla katastrofa. Otrais, eh, ko es vēlos sacīt, jā, es atbalstu vispārīgo filozofiju, ko sniedz gan Lajona kungs, gan jūs komisāra kungs, gan arī pa, eh, jūsu mm, attiecībā uz jūsu jautājumu sarakstu, bet ir pirmais jautājums, kas mums būtu visiem jāuzdot, vai vēl aizvien pastāv Eiropas lauksaimniecības eh, politika, kopēja politika, vai pamatprincips, princips, E, cenu vienotība, finanšu solidāri, solidaritāte, e, kopienas preferences princips, vai tie vēl aizvien pastāv? Es tā nedomāju. Un kādas ir sekas tam, ka šie principi vairs šodien nepastāv? Ir dramatiskas sekas, kas aiz tā visas lēpjas daļēji no, saistot ar to, ko es jau tikko pieminēju, saistībā ar cenu kritumu, ar ieņēmumu kritumu un zināmā mērā ar mēģinājumu pārcelt zināmu sabiedrības izmaksu skaitu vai nu uz fiskalitāti, vai uz patēriņu, bet galu galā vienīgais ieguvējs šajā uh, Eh, eh, šajā pasākumā ir multi, Eiropas eh, transnacionālie un multinacionālie uzņēmumi. Ir jāapzinās tās atvirzes, kas pastāv starp iepirkumu centriem un transnacionālajiem uzņēmumiem un dzīves līmeni vidējiem un maziem lauksaimniekiem. Patiesībā es ļoti bažījos, ka vēl vienu reizi, un jūs arī nepieminējāt, jūs pieminējāt ļoti nedaudz šo jautājumu tam pieskaroties. Tāpat arī tas ir maz cielāts lajam kungu ziņojumā, lai sacītu, ka jā, mēs eh, piemēr, eh, piemērotu to, ko eh, mums. Uh, uzliek PTO, tad mēs vēlreiz bēgam uz priekšu, lai pie, piemērotu KPL tiem standartiem, kurus mums uzliek PTO ar visām sekām, eh, kādas būs vērojams visā Eiropas Savienībā. Ir nepārtraukts postulāts, eh, ko mēs dzirdam visu laiku, pabarot pasauli, pasaules pārtikas drošums, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet veidot kontinentālu politiku balstoties uz gribu pabarot visu pasauli, e, e, ir pilnīgi pretējs e, jautājumam par pārtiks suverenitāti citām tautām, citos kontinentos tad, kad mēs to saistām kopā ar brīvu konkurenci un konkurētspēju, kā to pieminēja mans kolēģis no zaļo grupas, mēs eh, apzināmies, ka eh, tas nozīmē eh, spiedienu uz cenām ar sekām, kas no tā izriet. Un ja mūsu vispārīgā filozofija ir konkurētspēja atvērtā tirgus ietvaros un brīvas konkurences ietvaros, tad mēs varēsim uh, E, vērot e, tikai vēl asākas traģēdijas, tā kā tās, kās, kās mēs vērojam šodien, tāpat arī vidas, e, ap, apkārtējās vidas ziņā. Mēs, mēs dižojamies ar lauksaimniecības oglekļu izmēkšu bilanci, taču patiesībā mēs vienkārši šo vidas problēmu esam padarījuši par ārēju, jo mēs neražojam uh, Eh, olbaltumvielas, eh, eh, olbaltumvielu augs, mēs tos importējam soju un šos augus no, piemēram, Brazīlijas vārdu sakot, mēs šīs problēmas padarām par ārējām un tajā pašā laikā radam veselu rindu jaunu problēmu, papildu izmaksu ar transportu, vārdu sakot, kas kas izpaužas uz, uz, eh, kas ietekmē apkārtējo vidi un ko sabiedrība pat neņem vērā. Un mēs eh, pilnīgi pareizi piedalīsimies jūsu aicināt, Eh, veidotajās debatēs, un jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka vēl aicināt piedalīties visu sabiedrību, un es ceru, ka arī visas pārstāvētās grupas eh, šeit to darīs, bet mēs gribētu eh, lauksainiecības politikas pārorientāciju pēc būtības un saistībā ar jūsu paša nosauktajiem mērķiem. Paldies, Jārka kungs, un tagad. Es gribētu atkal dot vārdu komisāram, lai viņš varētu rieģīt uz koordinatoru sacītu, un pēc tam mēs pāriesim atkal pie diskusijām, un jau 17 runātāji ir pieteikušies, un atkal noslēgumā varēs izteikties komisārs. Un, Dācijan, es atkal tev dodu vārdu pēc šīs pirmās viedokļa apmaiņas. Es gribētu sacīt arī to, ka Man ir ļoti svarīgi skatīties nākotnē, bet neaizmirstot pagātni, e, kas ietver e, krietni daudz grūtību, kur pieminēja arī Jērika kungs. Mūsu lauksaimnieki gaida no mums atbildes, un mēs nevaram gaidīt 2014. gadu, lai sāktu šīs atbildes dot. Un paldies, tev tagad dots vārds. Paldies, Paulo. Vispirms runājot par diskusijām. Es nezinu, vai, vai es būtu vislabākā persona, lai noslēgtu šīs diskusijas, jo tas ir ziņojums, kur jūs vēl apspriežat, ko jūs eh, labosit, un Džordžs Lajans ir veids krietnu darbu, un eh, ir viņš vislabākajā pozīcijā, lai šīs eh, debatas noslēgtu, bet eh, tomēr katrā ziņā par pašreizējo etapu. Es vēlos sacīt to, ka es apzinos, ka raugoties nākotnē nedrīkst aizmirst tagadni. Eh, vai atgriežoties pie manis tikko sacītā, skatoties uz mežu aizmirst koku, vai skatoties uz koku neredzēt mežu. Uh, Es gribu ar to sacīt, ka ir nepieciešams līdzsvars un eh, par tūlītējiem pasākumiem, un šeit es atsaucos it īpaši uz piena nozari, kur no vienas puses ir eh, nozīmīga problēma, kas eh, smagi ietekmē piena ražotāju ieņēmumus Un mēs tādajādi apzināmies, ka ir nepieciešami mehānismi, kuru mūsu rīcībā nav, lai situācija varētu stabilizēties. Es to sacīju jau nesen ministru padomē. Un es negribētu gaidīt 2013. gada beigas, lai piedāvātu, eh, piedāvātu konkrētas darbības. Un līdz ko augstā līmeņa darba grupa piena eh, piensaimniecības jautājumos būs nākos klāt ar saviem priekšlikumiem, mēs varēsim diskutēt šo jautājumu ar jums, un tālāk es lūkšu savus dienestus sagatavot pasākumu paketi līdz gada beigām, lai mēs varētu visdrīzākajā laikā piemērot augstā līmeņa darba grupas eh, secinājumu rezultātus attiecībā uz eh, darba organizāciju, uz uh, ieņēmumu sādali uz visiem jautājumiem, uz kuriem var sniegt atbildes. Un es eh, to darīšu, es vēlos sacīt, ka pat, ja es koncentrējos uz šiem nākotnes jautājumiem, es ļoti rūpīgi arī sekoju tirgus attīstībai, tur, kur mūsu rīcībā ir intervences mehānas, mehānismi, un tad, kad tas ir pamatots un nepieciešams, tad es arī tā rīkošos. Un tagad ļoti īsi atgriežoties pie e, pirmās viedokļa apmaiņas kārtas. E, šobrīd e, es nevarēšu sniegt jums ļoti precīzas atbildes saistībā ar Džordža Lajona ziņojumā norādīto, bet es varu atkārtot to, ko sacīju ievadā, jau kā man patīkam pārsteidz šī darba kvalitāte. Es redzu, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas tiek risināti, praktiski visi jautājumi, kas ir jāņem vērā gatavojot reformu. Es domāju, ka ir interesantas domas, un atsevišķas ir jāpadziļina, taču, manuprāt, ir svarīgi, kā jau to sacīja Džordžs, nevirzīties uz priekšu pārāk ātri, varbūt mazliet uh, ies, iekavēties, apdomāt, ko var darīt, un kādi grozījumi, kādas modifikācijas ir nepieciešams. Runājot par tiešiem maksājumiem, jautājums par taisnīgu palīdzības eh, sadalījumu ir satraucošs un bažas radošs. Cik daudz tiks piešķirts vieniem un otriem un ātrums, kādā veidā notiks šī pārēja, tie ir jautājumi, kas izraisa bažas. Taču svarīgāk ir redzēt, ko tad mēs gribam ar šīm tiešajām palīdzībām panākt lai pieņemtu lēmumu un arī, lai būtu e, nodokļu maksātājiem ārpusē skaidrs, kāpēc tiek piešķirtas tiešās palīdzības, jo nākotnē e, tiešie maksājumi nebūs kompensējoši maksājumi, kā tie bija e, sākotnēji ar vēsturisku atsaukti. Tie būs tie būs maksājumi, Eh, sagaidot kaut ko vēlāk no lauksaimniekiem. Mums ir jāsaprot, ko tad mēs gribam panākt ar šo tiešo palīdzību, ar šiem tiešajiem maksātājiem dažādās lauksaimniecības nozareis, un tālāk mums būs viss skaidrāks ar eh, vienkāršiem mehānismiem. Esmu gatavs ņemt vērā sistēmas eh, korekciju un adaptāciju un padarīt sistēmu vienkāršāku, taču mums ir jāizprot, eh, ko mēs gribam panākt ar šiem tiešajiem maksājumiem, nodrošināt zinām kompensāciju līmeni, bet arī stimulēt ražošanu. Mēs arī domājam kompensēt zināmas grūtības atsevišķiem nelabvēlīgākiem reģioniem, tāpat arī mēs ņemam vērā lauksaimniecības devumu darba vietu izveidošanā un uzturēšanā, un tāpēc ir ļoti svarīgi svarīgi eh, saprast, cik tad ir visu šo jautājumu svars, lai mēs varētu definēt tiešo palīdzību līmeni. Tālāk. Runājot par ah, euh, vienkāršošanas jautājumiem. Arī šeit ir lietas, kas ir jādara, un ir jāatrod līdzsvars starp administratīvo vienkāršošanu, lai e, maksājumu, lai finansiāla atbalsta process e, varētu noritēt nepārāk ilgstošā laika periodā, bet arī jautājums par e, saprast spēju, un es domāju, ka tāpēc tie būtu tie pamat mērķi. Tāpat arī es domāju, ka mums ir vairāk jādomā par E, konsekvence starp e, pirmo un otro pilāru, vai citiem vārdiem sakot, atbalstu e, atbalstu atlīdzībai un lauksaimniecības uh, Eh, modernizācija vēlāk un saikni starp lauku vidi, ekonomisko nelauksaimniecības aktivitāti lauku vidē un lauksaimniecības aktivitāti. Un es domāju, ka šeit mums ir vēl ļoti daudz darāmā. Un noslēgumā es gribētu arī atbildot Jārīka kungam sacīt, ka man nav nodoma uzsākt KLP reformu, lai to pielāgotu starptautisko sarunu rezultātiem. Tas nav galvenais mērķis, protams. Ir jau bijušas korekcijas KLP, lai varētu ņemt vērā atsevišķu sarunu rezultātus, kuros ir piedalījušās dalībvalstis. Bet šobrīd Eh, galvenās ropas tās nav, un es neatceros, ka būtu sacījis, ka KLP mērķis būtu to saskaņot ar starptautisko sarunu rezultātiem. Eh, sa sarunas no vienas puses eh, ir ar saviem rezultātiem, mūsu piedāvājums ir skaidrs, un mēs gaidām, kā attīstīsies process, taču notiek mūsu reforma, lai to pielāgota specifiskai situācijai, Eiropas Savienības situācijai ar 27 dalībvalstīm, ar savām problēmām, ar daudzveidīgo situāciju un runājot par lauksaimnieku ieņēmumiem, piemēram. Es nedomāju, ka mēs varētu sniegt skaidru atbildi, taču mēs varam dot ietverto atbildi un, piemēram, ņemot vērā par eh, jau mūsu lauksaimniecību daudzveidību, mums ir arī eh, ieņēmumi dažādās lauksaimnieku eh, kategorijās, tālāk par kritērijiem un tiešo, tiešiem maksājumiem. Arī šeit mēs jau sniedzam atbildi uz šo jautājumu. Bon, la, euh, question de la jautājums par konkurētspēju. Manuprāt, tas ir būtisks elements, un es nedomāju, ka šis jautājums attiekt, attiektos tikai uz liberālu lauksaimniecības vai ekonomikas redzējumu. Uh, Ikviena ekonomikas nozarei ir jāparāda, ka tā ir konkurētspējīga attiecīgā uz noteiktiem kritērijiem. Un, ja jūs atcerēsieties, tad uzklausīšanas laikā es runāju par šo konkurētspējas tēmātu un sacīju, ka vispirms ir jāņem vērā mūsu eks, e, eksploatācijas sistēmu un mūsu tirga daudzveidību, jo mēs nevaram atsaukties tikai uz starptautisko tirgu, tad, kad mēs runājam par konkurētspēju, vienkārši tāpēc, ka ir lauksaimniecība lauksaimniecības uzņēmumu, kas neražo eh, startautiskajiem tirgu. Mums ir lauksaimniecības eh, uzņēmumu un saimniecības, ka, eh, kuras neietekmē e, graudaugu cenas Rotterdamā vai Čikāgā. Tās ir saimniecības, kas ražo vietējiem tirgiem, tās ir saimniecības, kas ražo e, balstoties uz savām uh, Eh, kvalitātes politiku, mums ir tik daudz eh, nišu eh, lauksaimniecības tirgū, tāpēc, ka mums ir šī daudzveidība ne tikai ražošanā, bet arī patēriņā, un es domāju, ka ir jāņem šī daudzveidība gan tajā, kas attiecas uz ražošanu, gan tajā, kas attiecas uz tirgu un patēriņu. Un tāpēc pirms dažām nedēļām es sacīju parlamentā, ka kvalitātes politika uh, manuprāt, ir svarīgs instruments lauksaimniecības eh, nākotnē, un mēģināsim kopīgi atrast instrumentus, kas dod mums labāk izcelt konkrētspēju, kas ir saistīta ar specifisku pieprasījumu un strādāt tā, lai šis specifiskais pieprasījums būtu noturīgs un lai patērētājs varētu būt ar skaidrāku pieju tam, ko viņš vēlas no KLP un kā mēs e, virzīsim savu ražošanu. Es negribu pārāk daudz aizskavēt jūs laiku, mēs par to runāsim vēl, taču, manuprāt, tie ir visi šie jautājumi, kas eh, ir sev jāuzdod un ir jāatrod atbildes, jo līdz gada beigām un pēc tam līdz eh, nākamā gadā eh, vidum, kad nāks klajā likumdošanas pakete, mēs eh, varēsim arī runāt par mehānismiem, bet jau mēģināsim skatīt, ko tad mēs gribam ar šiem mehānismiem panākt. Paldies par atbildēm. Pārējām pie nākošā jautājuma raunda. Mēs varam vēl turpināt šo diskusiju aptuveni 40 minūtes, un es aicinu runātājus nepārsniegt divas minūtes uzstāšanās laika. Vārds Johani Lavijas kungam. Viņš ir arī budžeta komitejas loceklis. Paldies! Paldies, komisāra kungs, par jūsu komentāriem, un es pateicos arī Džordžam. Lajonam par viņa izcilo veikumu, kurš dod ļoti labu pamatu mūsu šīs dienas diskusijai. Es vēlētos uh, galvenokārt pievērsties budžeta jautājumiem. Mm, esmu dzirdējis jau no kolēģiem par to, ka KLP reformu sakarā budžets uh, būs ļoti svarīgs jautājums. Kā jūs zinat, saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas parlaments ir galvenā budžeta iestāde. Tas nozīmē, ka mēs eh, vedīsim sarunas ar padomi un pēc tam notiks uh, balsojums parlamentā, kas būs izšķirošs runājot par KLP finansējumu pēc 2013. gada, mums ir jāizstrādā jauns uh, daudzgadu plāns. Mēs jau sākām šo diskusiju vidusposma pārskatu laikā, kad uh, bija jāizdiskutē virkne problēmu. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi jāvienojas arī par uh, finansējuma avotu, eh, finansējuma apjomu KLP, ir jāsaprot, kādas papildus mērķi tiek izvirzīti kopēja lauksaimniecības politikai. Mēs nevaram sākt ar naudu, bet mums ir vispirms jādefinē, kādi mērķi jāsasniedz jaunās KLP ietvaros. Un pēc tam šiem mērķiem jānodrošina atbalsts ar attiecīgu finansējumu. Uh, par uh, šiem mērķiem runājot, kā Pulo Santos kungs uh, runāja par to, ka vispirms ir jāizveido finanšu ietvars. Mēs, mm, es domāju savukārt, ka mums vispirms ir jāizvirza mērķi un pēc tam tiem jāpieskaņo finansējums, nevis otrādi. Un vairākās jomās, par ko ir runa Lajena kunga ziņojumā. Es vēlētos īpaši uzsvērt atsaucas uz budžeta mehānismiem. Ja mums pēc tam, ja mums tas ir nepieciešams refinansēšanai KLP, tad tas uh, ir pietiekami, bet ja mēs runājam par jaunu mehānismu, tad tas uh, nav atbalstāms. Es pateicos komisijai par to, ka tā uzsākus šīs debatas, jo mums tiešām vispirms ir jāvienojas par mērķiem, un arī šie mērķi ir jāatbalsta mūsu pilsoņiem, un tikai pēc tam mēs varam meklēt finansējumu KLP. Es domāju, ka parlaments to apzinās, un tā kā mēs esam galvenā budžeta iestāde, tad mēs arī atradīsim nepieciešamo finansējumu finanšu plānā. Stefāns Lefos. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es vēlētos vispirms pateikties komisāru kungam par to, ka viņš pie mums ir ieradies, un arī Lajon kungam par viņa sagatavoto ziņojumu, kas ir eh, iesākums mūsu debatēm. Es uh, piekrītu komisāru kungam, uh, ir jāpierāda, ka lauksaimniecība ir mūsu pilsoņu interesēs. Ja mēs to nesaprotam, tad visi šie mehānismi un debatas neko nedos, mūs nesapratīs ne pilsoņi, ne arī eh, tie, kas eh, piešķir finansējumu, un eh, šis budžets tiks apcirts. Tādēļ mums ir nepieciešams politiskus mērķus definēt KLP, un lai šos mērķus varētu saprast visi pilsoņi, jo pretējā gadījumā mēs daudz ko zaudēsim. Tas bija pirmais punkts. Tagad otrais punkts. No komisāra teiktā viena lieta mani interesē, ka tiek beidzot atzīts, ka lauksaimniecība Eiropas Savienībā ir daudzveidīga. Pārāk sen, un es šeit nerunāšu par ja, pagātni, Eh, tika runāts, ka ir tikai viena lauksaimniecība, kas orientēta uz starptautisko tirgu, un tikai tā bija kaut kā vērta. Bet mums ir jāsaprot, ka ir daudzveidīga lauksaimniecība, un visas šie lauksaimniecības veidi ir būtiski. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas viss tālāk ietekmēs arī lauksaimniecības politiku. Tālāk arī ir uh, punkti, kas sasaucas ar Lajankungu ziņojumu, Proti vidas aizsardzības mērķi, ilgtspējība lauksaimniecībā un šie jautājumi ir debašu centrā. Tas man šķiet ļoti svarīgi. Es ceru, ka Strasbūrā mēs ar lielu vairākumu atbalstīsim lauksaimniecību, ziņojumu par lauksaimniecību, kā arī izcinājumu klimata pārmaiņu apkarošanai, bioloģiskās daudzveidības un dabas bagātības saglabāšanai. Un es domāju, ka arī ša, šie izaicinājumi pilsoņiem ir jāsaprot. Mums ir, protams, jādomā par to, kā mēs pabarosim pirmkārt Eiropiešu, un es uzsveru 18 miljoni uh, Eiropiešu uh, neēd pietiekam daudz Un es uzsveru, Eiropā tātad cilvēkiem nav pietiekami daudz pārtiks, 18 miljoniem, un tad domāt par pārējo pasauli. Pēc manām domām, runājot par šiem mērķiem, kas mums jāizvirza un kā to norāda Džošs savā ziņojumā, es gribētu rezumēt visus tos trim galveniem mērķiem. Trīs galvenās sadaļas jaunajā KLP. Pirmkārt, tirgus regulācija. Un šeit Eh, Lajena ziņojumā mēs esam tālu no tā, ka mums būtu jārunā par tirgus re regulējumu un cīņu pret cenu svārstībām, ko mēs piedzīvojam. Otrkārt, kompensācija. Un šeit es piekrītu ziņojumam. Tātad kompensēt visus tos uh, trūkumus, kas ir lauksaimniecībai visā neizdevīgā situācija, kurā lauksaimniecība ir Eiropas Savienībā. Un to jāīsteno ar līdzfinansējumu starpniecību. Un treškārt, trešā sadaļa ir atalgojums par visiem pakalpojumiem. Un šeit jāņem arī vides aspekts lauksaimniecības radošanā. Tātad eh, šie trīs eh, pīlāri ir Eh, regulēšanu, kompensācija un eh, atalgojums par pakalpojumiem. Bet mums ir daudz tālāk jāiet nekā tas šodien tiek eh, piedāvāts, jo mēs pretējā gadījumā nepiepildīsim lauksaimnieku cerības. Šobrīd mēs piedzīvojam krīzi, kas skar jau ne tikai piena lopkopību, bet jau graudkopību un citas lauksaimniecības nozares. Uh, Un es aicinu arī savā starpā šos jautājumus izdiskutēt. Un tagad es gribu atbildēt savam kolēģiem Patrikam Ielarikam par starptautiskām saistībām. Ir skaidri jāpasaka, ka Eiropas Savienība nevar īstenot tādu stratēģiju kā līdz šim - atvērt lauksaimniecības tirgu un tai pašā laikā mēs uh, cenšamies veicināt uh, rūpniecības uh, attīstību pasaulē. Šīs sarunas uh, notiek pastāvīgi uh, uz lauksaimniecības rēķina. Cietēji vienmēr ir lauksaimniecība, un mums ir jāaizstāv Eiropas Savienības lauksaimniecības politika. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies! Eh, komisāra kungs par iespēju apspriest šo tēmātu un uzsākt debatu šajā sakarā. Es gribētu pateikties Lajan kungam, jo viņa ziņojums sniedz ļoti pozitīvu viedokli un, protams, manuprāt, eh, tur ir ļoti daudz pozitīvā. Es tagad gribētu atsaukties uz jautājumu, ko ražotāji, lauksaimnieki, lopkopji mums vienmēr uzdod jautājumus. Viņi vēlas būt konkrētspējīgi. Viņi vēl, lai mēs Eh, parlamentā šeit eh, ies, eh, ietekmējam padomi un komisiju, lai tiktu atceltas barjeras, lai veidotu e ekonomiku Eiropā. Un lai būtu konkrētspējīgi, ir jāpanāk ļoti daudz. Vairākas lietas tik pieminētas šodien pēcpusdienā, piemēram, kādi pasākumi ir jāievieš, lai E, piešķirtu lauksaimniekiem, ražotājiem piedalīties lauks, pārtiks ķēdē un izvairīties no e, tās ļaunprātīgās izmantošanas, kā notiek šobrīd, vai kā cīnīties pret cenu nestabilitāti lauksaimniecības izstrādājumiem. Un vai komisārs uzskata, ka e, PTO ietvaros varēs aizstāvēt savstarpīgumu principu runājot par mm, pārtikas drošumu, par apkārtējo vīdi, par dzīvnieku labturību. Vēl viens jautājums. Dažādos divpusējos nolīgumos, kā piemēram, kas parakstīts ar Maroku, mēs redzam, ka nav iekļauts neviens mehānisms, kas paredz e, nolīgumu ievērošanu no trešo valstu puses, un mēs zinām, ka tie tiek pārkāpti. Vai ir paredzēta kāda pasākuma, kurus varētu ieviest, lai šīs trešās valstis izpildītu to, kas ir norādīts nolīgumos, kas ir parakstīts ar mums? Ir skaidrs, ka Eiropas ražotāji pilnīgi skaidrs maksimāli respektē visu, kas tiek pieprasīts no Eiropas Savienības puses. E, tā Tāpēc eh, dosim viņiem tādu iespēju. Un nu, visbeidzot, kāda loma būs, sakot, ar 2013. gadu būs šīs modulācijas? Jo mēs, eh, ja mēs runājam par naudu, vai mēs atgriezīsimies pie modulācijas kā pie glābšanas mehānisma, eh, glābšanas mehānisma saskaroties ar dalību valstu skopumu? Paldies! Paldies! Maksa Rabelē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uh, pateikties par jūsu klātbūtni un ņemot vērā to, ka jūs pārstāvat uh, Eiropas lauksaimniekus un Eiropas lauksaimniecību, un mežs, lai turpinātu jūs iesākto, ir krietni vien vairāk nekā koku summa. Eh, Atcaucoties uz Džordža Lajena ziņojumu Eh, ir reģioni, kas ir ar eh, dabas eh, jau nelabvēlīgiem apstākļiem, un mums ir nepieciešams uh, atbalsts visiem Eiropas lauksemniekiem, tāpat ir jāveido noturīgāk, zaļāk lauksemniecība, nav aizmirsta bioloģiskā daudzveidība. Mēs visam atbalstīt šīs vērtības. Un 19. Eh, punktā Džordžs Lajens, es citēju, runā par dažādiem tirgus trūkumiem un problēmām, kā piemēram ievērojama cēnu nestabilitāte. Un šķiet, ka nav sniegt risinājumu, un komisāri, es gribēju vērsties pie jums un paužu gandarījumu. Uh, Eh, par jūsu sacīto, ka jūs nevēlaties piena gadījumā gaidīt 2013. gadu piena nozare slēp citas, tieši tāpat kā šeit ir ar kokiem un mežu, jo, jo arī graudaugi ir pakļauts eh, nestabilitātei, gaļa tieši tāpat, un nākotnē, un neieslīkstot detaļās, jo tas nebūs iespējams šodien un pat nav mērķis, es gribēju zināt, vai jums ir nodoms, kā uh, valsts amata personai būtu ar regu, regulatora lomu. Uh, ietekmējot tirgu. Mēs zinām, ka mēs esam ļoti tālu no strēzas un no KLP sākuma, kad ministri noteica pārtikas cenu kursu. Un e, mums jāapzinās, ka lauksaimnieki šodien ir visai neizdevīgā situācijā, un mums būs nepieciešama stabilitāte. Un, lūk, komisār kungs, es gribēju dzirdēt jūsu sacīto par to, kāda būs jūsu loma kā tirgus regulatoram, un vai jūs vēlētos uzdot eh, kādai publiskai uh, iestādei to īstenot. Paldies! Un vicepriekšsēdētājiem Bovē vārds. Es gribēju runāt par komisāru sacīto, par referents sacīto. Un, manuprāt, ļoti pozitīvi ir tas, kā ir vēlme veidot globālu nākotnes redzējumu manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, bet ir uzmanīgi jāseko tam, lai neatkārtotos 91. gads pēc makšārī ziņojuma, kas bija ļoti svarīgs brīdis, kas tika apsveikts kā liela attīstība. Uh, par jauno veidu, kā skatīt KLP, un instrumenti, kas pēc tam tika radīti, bija pilnīgi pretēji cerībām, Eh, eh, kā, ko viesa makšarī ziņojums, un es to atceros kā izmisuma brīdi, kas izraisīja ļoti lielu neapmierinātību Eiropas lauksaimniekos, jo viņi bija vīlušies. Jā, ir nepieciešams debats eh, pilsoņiem ir jābūt iesaistītajām personām un lauksaimnieku organizācijām un citām, bet, lai to visu stiprinātu, ir jāattīsta tas gars, kādā notiek debates. Mēs runājām par. Mēs atgriežamies pie 58. gadu un jāatcerās, kā tad eh, tika veidots, eh, veidot KLB. KLP bija pirmais instruments, lai veidotu mieru Eiropā, un tas ir galvenais jautājums. Miers, lauksaimniecības politika, un pārtiks politika, kā miera instruments, miera un kohēzijas instruments 27. Eiropas dalībvalstīs un instruments kohēzijai ar ārpasauli, jo es domāju, ka šodien tas, ko sagaida no Eiropas trešajās valstīs konkrēti, dienvidu valstīs, ir tas, lai Eiropas lauksaimniecības politikas nebūtu pret šo citu lauksaimniecību attīstību. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, KLP ir pabarot Eiropiešus kvantitatīvi un kvalitatīvi, ņemt vērā vidas aizsardzību, teritorijas labiekārtošanu un nodarbinātību. Un par visiem šiem jautājumiem es domāju, ka ir vienprātība. Taču jautājums pār attiecībām ar trešajām valstīm, konkrēti dienvidu valstīm, ir centrālais. Šodien mūs saskaramies ar nozīmīgu problēmu, un tie ir E, PTO nolīgumi, kādi tie tika prezentēti no vairāk runātāju puses, ne jau par to fakti, ka vajadzētu atsaukt iespējas, e, kas ir norādīts šajos nolīgumos, lai gan tās ir e, balstīts uz jauniem datiem, bet šis ir pamata elements, centrāla elements, kas saista KLP ar PTO, ir pasaules cenas Un šodien tas, kas ir cēnu pamats, kāds mums ir Eiropā pārtiks, Eiropā pārtiks produktiem un e, visā pasaulē cenām, taču visi zina šajā, e, šajā sēžu zālē, ka šīm cenām nav nekādas reālas ekonomiskās vērtības, tās ir dempīga cenas un neatspoguļu ražošanas izmaksas lauksaimniekiem Eiropā un pārējā pasaulē. Tā tad būs e, tā vai citādi šīs Eh, šī mūsu attiecības ar PTO jāpārskata, tas ir jautājums par taisnīgumu Eiropas iekšienā un taisnīgumu starptautiskā līmenī. Un šeit mēs atgriežamies pie miera jautājuma un nepie, nepieciešamības veidot miera politiku. Un pēdējais punkts Vēl viens elements, kas būtu jāapspriež, jautājums, kur es neredzēju viso daudzo garo jautājumu sarakstā, tas bija jautājums par zemes īpašumu, par piekļuvu zemei un par zemes aizsardzību nākotnes paudzēm. Arī šeit Eiropai ir jāgarantē jau eh, tiem, kas vēlas apmesties uz dzīvi eh, pie, eh, piekļuvušai zemē, neraugoties uz dažādām uh, Eh, dažādām grūtībām un aizsargāt lauksainiecības zemi eh, no dažādām eh, pilsētvidas aktivitātēm. Mums ir nepieciešama mūsu lauksainiecības zeme. Jā, paldies visiem, kas izteicās. Mums ir uh, nedaudz jāpasteidz. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Jums ir taisnība, ka jāpārliecina nodokļu maksātāji, bet mūsu argumenti ir ļoti atšķirīgi. Nav nekādas konverģences, nav apmierinošas uh, argumentu konverģences, runājot par KLP nākotni. Piemēram, uh, tirgus vai uh, sabiedriskās preces, vides un sociālajā jomā. Tas ir ļoti svarīgs un stiprs arguments, bet nav veikti nekādi aprēķini, nekādas prognozes par to, kāds ieguvums sabiedrībai ir no tā, ka lauksaimniecība nodrošina sabiedrības uh, pakalpojumus, sabiedrības preces. Šāds tirgus nedarbojas, un tā ir milzīga problēma. Mēs nezinām ne cenas, ne izmaksas, vismaz vairāk, vairumā gadījumu mēs nezinām, cik uh, izmaksāšie sabiedrības pakalpojumi vidas aizsardzības jomā. Godātie kolēģi, 2020. gada stratēģijas pirmajā variantā nebija nekādas atsauces uz kopējo lauksaimniecības politiku. Mums ir jāpārliecina Eiropas komisija, Barozo kungs, finanšu ministri. Mums ir jāsaskatīt jāsaskaņo mūsu mērķi ar zaļo ekonomiku, inovāciju, ar eh, jaunajiem mērķiem, ko ir definējis Barozo kungs. Tas ir otrs ļoti svarīgs uzdevums. Un vēl viens jautājums, komisāra kungs, proti par to, ka jaunām dalību valstīm ir jāpanāk vecās dalību valstis. Jūs runājāt par to, ka 27 Eiropas Savienības dalību valstis ir ļoti dažādas, ļoti atšķirīgas ir to lauksaimniecības. Bet līdz 2013. gadam jaunās dalību valstis nespēs panākt vecās dalību valstis. Vai pēc tam ir paredzēti kādi līdzekļi, lai to nodrošinātu? Un konkrēts jautājums, komisāra kungs, kādēļ Eiropas komisija uh, ir sākusi prāvu Eiropas Savienības tiesā pret mm, mm, padomi, pret moratoriju jaunajās dalību valstīs. Ja jaunās dalību valstis nesaņems pagarinājumu, tad mūsu jaunajās dalību valstīs ir sagaidām lieli satricinājumi un uh, kā komisija skaidro šās situācijas cēloņus. Kāda loģika? Es to nesaprotu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Delāņš kungam. Kundzei. Paldies! Paldies, vēlēšu pateikties pirms komisāram par viņu klātbūtni un kolēģim par ziņojumu. Es domāju, ka visi pamatelementi ir iekļauti. Uh, Un bieži jau tas tā nenotiek, bet man ir jāpietiek, jāpiekrīt pats zaļo runātājam par to, ka secinājumi ir mazliet pārāk optimistiski. Jo diez vai eh, KLP tiešām ir nodrošinājis taisnīgs ienākums eh, eh, zemniekiem. Tas ir pārāk optimistiski. Bet, ja mēs runājam par šo liberālo vārdu inovācija, jā, nu, varbūt britu liberāļi un uh, holandiešu liberāļi ir nedaudz atšķirīgi šai ziņā. Runājot par klimatu pārmaiņām, jūs pasvītrojat to, cik svarīgi ir augsne. Un eh, runājot par to, ka augsne spēj piesaistīt CO2 emisijas un tā tālāk. Uh, Es domāju, ka ir daudz lauksaimniecības eh, sektoru, kas ir intensīvi un kuri neizmanto tik daudz augsni. Mm, tā kā es, piemēram, domāju par siltumnīcas saimniecībām eh, manā valstī un tā tālāk. Es vēlētos, lai jūs šo tekstu paplašinātu un iekļaut arī tos sektors, kur ir šī intensīvā lauksaimniecība. Tālāk runāt par objektīviem kritērijiem, kas mums ir vajadzīgi. Uh, lai varētu attaisnot dažādus eh, maksājumu veidus, jo ja varbūt viena izmaksu struktūra būtu kaut kas tāds, uz ko mums ir jātiec. Un katreiz, kad mēs runājam par šo jautājumu, es uh, sāku e- komisijai, ka ir jārealizē pilotu projektu. Mēs jau pirms pāris gadiem prasījām šādus projektus, lai uh, Eh, varētu noskaidrot objektīvos kritērijus. Mēs zinājām, ka šīs debatas būs. Mēs prasījām pētījumu vai pilotu projektu, un katreiz, kad es komisijai jautāju, viņas laiks skatījās man tā kā nobijušies trusīši, un katreiz atbildi, kas sekoja, bija, jā, jā, jā, mēs izskatīsim šo jautājumu, mēs jums atbildēsim, bet es ceru, ka varbūt beidzot jūs man kaut ko varēsiet atbildēt un neteiksiet, ka es izskatīšu šo jautājumu. Uh, Tālāk vēlējos noskaidrot dažus jautājumus pie referenta. Jūs sacījāt, ka KLP ir jāsavieno ar multi, multifunkcionālu pārtiks pro, uh, politiku. Vai jūs vēlaties aizstāt KLP ar šo pārtiks politiku, vai tur kāda politika integrācija paredzēta? Man nebija tas īpaši skaidrs. Un e, tālāk jūs minējāt e, šo te uh, Um, kailo zemi, es pat nezinu, kā pareizi to formulēt un pat, kā pateikt to holandiski, bet man liekas, kas notiek, uh, piemēram, jūsu uh, zemē, ja jūs vairs neizmantosiet vēsturiskos maksājumus. Eh, daudzi, eh, piemēram, eh, vairs pat nepieteiktos uz maksājumiem, jo šobrīd eh, katram eh, bagātākam zobārstam ir kaut kāds zemes gabals un, un viņš par to var saņemt eh, maksājumus. Kā mēs tiešām varam izvairīties no šiem vēsturiskiem maksājumiem, kas nav īsti godīgi, lai tie būtu tiešām saistīti ar pārtiku un pārtikas ražošanu, nevis vienkārši zemes īpašumtiesībām. Jā, paldies. Smeitkungs, un lūdzu cenšties tomēr ievērot atvēlēto laiku, citādi pēdējie trīs cilvēki vispār nebūs runāt. Jā, es vēlētos apsveikt uh, savu skotu kolēģi Lainkungu, un nav daudz kā tādu, kas man nepatiktu, bet ir varbūt daži sīkumi, un viens varbūt būtiskāks. Es vēlētos minēt to, ko šķiet neviens neminēja. Attīstības komiteja komiteja ir atteikusies izteikt atzinumu par šo ziņojumu, un manuprāt, tas ļoti nepareizi. Iespējams, ka jūs un uh, koordinātori varētu lūgt viņus pārdomāt šo jautājumu, jo mums šāds ieguldījums būtu svarīgs no attīstības komitejas. Es domāju, tas uh, cik eh, pārtiks eh, produkcija ir svarīga, eh, ražošana ir svarīga. Tālāk jautājumi par geogrāfisko, geogrāfiskajām īpatnībām, reģionālu lēmumu pieņemšanu. Man liekas, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un jāsaka, ka uz vietām varbūt cilvēki labāk zina, kas ir darāms, pat varbūt ne valsts līmenī, bet vēl reģionālākā līmenī. Uh, ir skaidrs, ka pasaulē pieaug iedzīvotājs, skaidrs mainās klimats. Mēs nevaram atbalstīt ar uh, KLP līdzekļiem ne uh, pārtikas ražošanas darbības, jo mums ir efektīvi jāizlieto uh, nodokļu maksātāja nauda. Un uh, tabaks audzēšana, koku un tā tālāk, tas uh, varbūt nebūtu jāatbalsta caur KLP. Uh, runājot par eh, zaļāku, vidis audzējošāku ražošanu, nu, tas viss izrietēs no eh, tā, ko es jau teicu. Un KLP budžets eh, tiešām atrodas zem liela spiediena, mēs izvirzām visdažādākos mērķus, ja mēs sadrumstalojamies pārāk daudz politiku jomās un beigu beigās pietiekoši daudz līdzekļu netiek veltīts tam, kam patiešām tas ir nepieciešams kaut kādās konkrētās jomās. Tāpēc mums ir jāskatās no struktūra fondiem izmantot šai te zaļajai attīstībai nepieciešamos līdzekļus, nevis ņemtos no KLP. Paldies, Solnička, kam vārds. Paldies! Paldies, komisār, ka ieradāties mūsu komitēs, vēlētos apsveikt arī referentu ar padarīto darbu. Es vēlētos atgriezties pie tā, kas, ko šodien sacīja komisārs, un pie tā, ko jūs sacījāt savas uzklausīšanas laikā. Un proti, es domāju, ka Vispārsteidzošākais, eh, ko es šodien dzirdēju, ir eh, vārds vajag jādara, tā tad obligāts pienākums kaut ko darīt. Tā tad faktiski mēs to dzirdam, un jūs mēģināt mums pateikt, kā to varētu darīt. Un arī mūsu zemniekus interesē šis jautājums, mūsu lauksaimniekus tas interesē. Uh, Tā kā komisārkungs ir pienācis laiks sniegt zināmas atbildes ne tikai mums, bet arī lauksaimniekiem. Un tad šīs atbildes savukārt var uh, izdebatēt. Mums uh, šeit ir simtiem ekspertu gan uh, parlamentā, gan Eiropas komisijā, kas ir gatavi runāt par šiem konkrētiem pasākumiem, tos izvērtēt. Zemnieki ir jāiesaist šajās diskusijās. Uh, Es, eh, piemēram, nedomāju, ka mans eh, kai, man kaimiņš vai tēvs vai vectēvs diez vai varētu man mm, norādīt, kas ir jādara KLP reformas sakarā. Bet mēs nevaram neņemt vērā, ka situācija laukos ir dramatiska, bet jautājums ir, kā to izdarīt. Man ir pavisam konkrēts jautājums. Jūs sacījāt, komisār, ka Mums ir jāsasniedz tāda situācija, kurā maksājumi tiek pārdalīti taisnīgi visā Eiropā. Jautājums kā? Es vēlētos uzdot šo jautājumu. Mēs vēlamies, lai eh, sistēma ir taisnīga. Mums ir budžets, budžets ir diezgan ievērojams. Es arī vēlētos redzēt, ka tas saglabājas tādā pašā līmenī, bet kā tad veikt šo sadali? Uh, konkrēts jautājums. Kā tad to varēs izdarīt? Vai mēs sasaistīsim maksājumus ar eh, platībām, eh, vai mēs atbalstīsim tos lauksaimniekus, kas ražo eh, tātad bioloģiskus produktus, tātad ekoloģisku, nodarbos ar ekoloģisko lauksaimniecību. Lūk, kā tad konkrēti tas notiks? Uh, daudzi politiķi un speciālisti ir jau runājuši par šiem jautājumiem, nav sprieduši tos. Esam dzirdējuši visdažādākos priekšlikumus. Vēsturi arī daudz māca, ne tikai runājot par lauksaimniecību, bet arī par rūpniecību. Vēsturi māca, eh, ka jebkuru naudu var izsviest vējā, ja mēs to eh, tērējam bezjēdzīgi. Reizēm pat ierobežots līdzekļu skaits uh, līdzekļu daudzums, ja tos izlieto atbilstoši, ar tiem var sasniegt ļoti labus, ļoti liels mērķus. Daudz zemnieki to ir e, spējuši izdarīt, neskatoties to, ka līdzekļi ir ierobežoti. Es esmu par to, lai naudas e, KLP būtu daudz, bet es tomēr gribētu vairāk redzēt efektīvu šo līdzekļu pārvaldību, Mums ir jābūt skaidrībai, kā pārdalīt šos līdzekļus. Ir skaidrs, ka pašlaik tas nav īsti taisnīgi. Nu, es nezinu, kāds taisnīguma procents būtu jāpanāk, droši vien, ka 100% nebūs nekad, taču mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad mēs tikai prasīsim vairāk un vairāk naudas bet pamat jautājums ir, kā tad šo naudu pareizi sadalīt. Paldies tālāk, Kanietī kungs un tālāk Hārkins kungs. Ēdē. Tāpat arī uh, es gribu izteikt savu atzinību ziņotājam. Uh, I, I will switch to, to English to be sure that uh, no nuances I will lose. Um, Es pāriešu uz angļu valodu, jo es eh, nevēlētos zaudēt nekādas nianses un uh, atgriezties pie diskusijām, kuras mums jau bija. Vispirms latviešu zemnieki apsveic uh, to, ka tiešais atbalsts ir jāizņem no jā, uh, vēsturisko maksājumu sistēmas un maksājumu jābalst uz skaidriem objektīviem kritērijiem. Taču paliek jautājums, kad? Mūsu referents piedāvā pārejas periodu līdz 2020. gadam, lai varētu pielāgoties jaunai realitātei. Mēs ļoti labi apzināmies, ka pilsoņi ne tikai Latvijā, bet arī citās jaunajās dalību valstīs saņem daudz mazāku tiešo atbalstu, neatbalsta šādu ļoti ilgu pārejas periodu. Mēs labi zinām, ka nekas nav tik ilgstošs kā pagaidu risinājumi. Mēs esam visu laiku aicinājuši taisnīgu attieksmi pret visiem lauksaimniekiem Eiropā, un te nav runa tikai par to, ka vajadzētu saņemt vairāk no Eiropas budžeta. Runa ir par to, ka jābūt vienādai attieksmē pret visiem, un sistēmai jābūt taisnīgai, pat tad, ja absolūtos skaitļos šī sistēma ir mazāk. Tas nodrošinātu iekšējā tirgu eh, taisnīgu konkurentu, godīgu konkurenci. Godīgi konkurenci un neprasīt vairāk un vairāk eh, nodokļu maksātāju naudas iesaists. Es esmu politiķi un politikas veidotāji saprot, ka neviena politika nevar eh, diennakts laikā ieviest tik svarīgas pārmaiņas. Tādēļ ir svarīgi, lai jebkurš pārējais periods veidotu taisnīgu sistēmu, kas eh, rād, radītu patiešām šo te lauksaimniecisko Eiropu. Uh, un tikai tādu mērķi varētu atbalstīt vairums Eiropas uh, pilsoņu. Mūsu zemnieki arī atbalsta to, ka nevajadzētu atgriezties pie sasaistītajiem maksājumiem KLP. Pārmaiņām ir jābūt visaptverošām un viss uh, eh, tātad uh, eh, ir jāsaista, jāatdala no ražošanas. Un noslēgumā Latviešu zemnieki uzskata, ka modulācijas principam nav jābūt daļai no nākotnes KLP, jo tas m, mm, atļaus saglabāt esošo netaisnīgumu starp zemniekiem dažādos reģionos un dažādās dalību valstīs. Thank you. Um... Paldies, eh, Taudas kundze saka, un paldies, komisāri, par jūsu sākotnējo viedokli. Ir tiešām patīkam dzirdēt, ka jūs uzskatāt, ka spēcīgs, spēcīga KLP ievadīs mūsu nākotnē. Un, protams, saprātīgi budžeta līdzekļa apjoms, protams, varēs to panākt. Zināmā mērā jūs atbildējāt uz jautājumu, kur es gribēju uzdot. Un tas tiešām ir jautājums par piena kvotām. Ļoti daudzi eh, zemnieki Ziemeļīrijā ir pieredzējuši lielu spiedienu tieši piena uh, lopkopībā. Pēdējā gadā mēs esam piedzīvojuši viszemākās iepirkuma cenas, kādas vien mēs spējam atcerēties. Un jūs sacījāt šajā sanāksmē, uh, ka jūs gribat paturēt šīs te tirgus pasākumus, kas varētu palīdzēt tik galā ar šīm cenu svārstībām. Bet es lūgtu jūs nekavējoties rīkoties un iejaukties uh, situācijā pienloks un uh, lopkopības uh, sektora. Uh, jo šobrīd zemnieki piedzīvo bankrotu ciklu, kurš nedrīkst turpināties, un nevienam nebūs vajadzīgs nekāds KLP, ja visi zemnieki vienkārši bankrotēs. Tālāk runājot par George Lyon ziņojumu. Paldies par to. Bet atkal šeit ir jautājums par neskaidrību, kāda, ar kādu sastopas zemnieki. Protams, ka jaunā sistēma ievērojami ietekmēs eh, situāciju Ziemeļīrijā, un es domāju, ka Džordžs zina, ka lielākā problēma debatēs eh, par eh, kopējo pārtikas politika ir jautājums par to, kā mēs sasaistīsim to ar pārtikas ražošanu un ne, kā mēs to sasaistīsim ne ar zemes izmantošanu. Līdzfinansējums. Tas var radīt liels problēmas. Un uh, tas var novest uh, sliktā ekonomiskā situācijā daudz zemnieks, kurus es pārstāvu. Daudzas lietas mēs parasti sakam, ka vēlns ir sīkumos, un mums reizēm vajag izstrādāt to visu un izrunāt sīkumos. Ir svarīgi to atzīt šīs debatas laikā. Un vajadzētu turpināt šīs diskusijas e, ne tikai šeit, bet vajadzētu runāt arī ar mūsu kolēģiem Vestminstrā. Paldies, un Maginas Paldies, priekšsēdētājs. Gribu atkārtot savus pateicības vārdus gan komisāram, gan kolēģim Lajanam par debatēm, e, kurus mēs um, esam uzsākuši šobrīd. Un es domāju, ka šīs debates ņems vērā lielā neskaidrība, ka šobrīd pastāv um, uh, lauksaimniecības un lopkopības sektorā. Mēs runājam par krīzes situāciju un tāpat arī mums ir jāapzinās tas, ka lauksaimnieki un lopkopi Eiropā gaida no Eiropas institūcijām gan no komisijas, gan no parlamenta, lai mēs būtu spējīgi rieģēt uz tiem izaicinājumiem, eh, kas šobrīd ir uz mūsu darba galda. Izaicinājumi, kas uh, kurus mēs eh, jau esam varējuši identificēt un debašu gaitā mēs redzam, ka ir vienprātība pārtiks drošums, nodarbinātība lauku vidē, uh, E, lauksaimniecības sniegums e, cīņā pret klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Mēs apzināmies, kādas tad ir šie izaicinājumi, taču mums ir jāredz, kādā veidā mēs varam uz tiem rieģēt un nodrošināt to drošību, ko šobrīd Eiropas lauksaimnieki un lopkopji sagaidums, kas viņiem ir nepieciešama, lai viņi varētu turpināt savas aktivitātes. Un kā vien, E, iesākumā es sacīju, kuru vidū valda liela, liela neskaidrība. Mēs esam runājuši par tiešiem maksājumiem, taču es domāju, ka mums vajadzētu arī ļoti skaidri e, būt attiecībā uz to, kāda jaunā perspektīva, kura e, sāksies ar jauno KLP ar 2013. gadu, kā šajos apstākļos mēs varēsim reaģēt ar tirgus pārvaldības pasākumiem un arī kādas būs attiecības attiecības eh, ar tirgiem un jārunā par pārtiks ķēdi. Šeit mēs runājam ne tikai ekskluzīvi par tiešiem maksājumiem, bet arī par to, kā mēs varam rieģēt uz konkrēto situāciju, lai varētu nodrošināt lielāku līdzsvaru eh, pārtikas eh, ķēdē. Tāpēc šobrīd vēlos sacīt, ka mums ir jābūt spējīgiem uh, apzināties šos izaicinājumus, un noslēgumā uh, komisāri grib sacīt, ka jūs savas runas sākumā pieminējāt uh, stratēģiju 2020 un pēdējo Eiropadomi, kurā bija atsauce uz uh, Eh, šiem jautājumiem, kā jaunākā LP reforma var kādu devumu diet stratēģijai 2020. Mēs runājam par Eiropas nākotni un lauksaimniecību kā Eiropas Savienības strateģisko nozari. Un tāpēc kādā veidā šī jaunākā LP re, eh, reaģēs uz stratēģijas 2020 mērķiem? Thank you, uh, Chairman, and my thanks to the Commissioner and our rapporteur. Pateicos komisāram un uh, referentam par šīs dienas diskusiju, kas ir ļoti intelektuāli un interesanti, bet es uzdotu jautājumu pēc būtības par lauksaimniecību. Vai mēs pasakām skaidri, kas lauksaimniekiem būs jādara? Nē, mēs nedodam šādu atbildi. Un patiesībā es gribētu teikt komisāram, ka mums jāsteidzas lēnām un jāizsver visas iespējas. Tālāk par konsultēšanos ar sabiedrību. Protams, tas ir apsveicams priekšlikums, bet ja tā notiek neorganizēti, tas mani satrauc. Uh, lai cilvēki varētu piedalīties debatēs, viņam ir nepieciešama informācija. Protams, uh, cilvēkiem cilvēki novērtē kvalitatīvu pārtiku un viņi jūt līdzi lauksaimniekiem un man tiešām interesē, pie kā novedīs šīs konsultācijas. Es vēlētos, lai komisijai būtu labāki instrumenti, kas ļautu prognozēt nākotni, jo pašreizēja tendences cenu celšanās un cenu straujais kritums patiesībā bija diezgan negaidīti ekspertiem. Es uh, arī gribētu uh, runāt par šo palīdzības pārdali uh, un tam lielu uzmanību pievērš arī plašsaziņas līdzekļi. Tātad, ja mēs tiešām vēlamies mainīt šo maksājumu sistēmu, atalgojot uh, tā saucamo sabiedrisko labumu, pašreiz lielākie lauksaimnieki saņem lielākus maksājumus Uh, un uh, varētu domāt, ka arī tie, kam ir lielāks saimniecības, dos arī lielāku sabiedrisko labumu. Varbūt, ka komisija varētu šo uh, jautājumu izanalizēt un izanalizēt dažādus scenārijus. Tagad par ļoti labo Džordža Lājena ziņojumu. Viņš dod labus pamatprincipus, varbūt nekonkretizējot tieši, kur mums jāvirzās. Viņš ies iestājas par budžeta saglabāšanu. Es nezinu, vai 57. 59. pāntā gluži jārunā par budžeta palielinājumu. 60. punkts par biopārtiku, bio atkritumiem. Es domāju, ka tā ir laba ideja, bet es nezinu, es um, par biodegvielu, es nezinu, vai šeit lauksaimniekiem ir īsti skaidrs, kas būtu jādara. Un vēl pēdējais Es gribu teikt, ka mums jāsaprot, ka lauksaimnieki nesaņem godīgu samaksu par to, ko viņi saražo. Ja to nespēj nodrošināt patērētāji, tad mums jāmeklē citu finansēšanas avotu. Un vēl noslēgumā. Mani tagad satrauc tas, ka zaļš, zaļais tagad ir kļūst par jauno zeltu, bet ne jau viss, kas mirdz, ir zelts. Mums ir jābūt piesardzīgiem, jo daudzas iniciatīvas pagātnē ir izgāzušās. uh, vēl vairāk runātāji, katram viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tad Nelis kungs saka, es gribētu pievērsties konkrētam jautājumam, ar ko līdz šim nesam runājuši. Lajan ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Tajā ir ņemta vērā uh, daudzi aspekti, kas raksturīgi Eiropas lauksaimniecības modelim, bet šajā ziņojumā nekas nav teikts par to, ka Dienvidu Eiropa atrodas eh, saudabīgā situācijā, ka to vairāk skar klimata pārmaiņas. Saskaņā ar komisijas vērtējumu Dienvidu Eiropa saskarsies ar nopietnām problēmām nākotnē. Un mums ir jādomā par to, kā nodrošināt alternatīvus ienākums lauksaimniekiem, kur ienākums samazināsies uh, Eh, globālās sasilšanas rezultātā, jādomā par meškopību un citiem aspektiem. Mums eh, tas nozīmē, ka virknē reģionu vairs nebūs iespējams diversificēt ieņēmumus klimata pārmaiņu dēļ un arī būs mazāks iespējas sniegt eh, sabiedrisko labumu šiem zemniekiem, un mums būtu jāatalgo šādi centieni. Līdz ar to virknē reģionu klimata pārmaiņas vienkārši eh, liedz būt lauksaimniekiem ilgtspējīgiem. Ir arī tāds nopietns jautājums kā pārtuksnešošanās, jeb dezertifikācija. Mums šīs problēmas jārisina vienlaikus neradot uh, jaunus tirgus kropļojumus, un mums arī uh, nevajag šiem reģioniem liekt iespēju kļūt ilgtspējīgiem, vai mums ir jāizvēlas līdzfinansējums, vai gluži vienkārši jāparedz uh, kopienas finansējums. Mums jāpadomā par kompensācijām šajos reģionos, jo tām ir uh, grūtāka situācija, vai arī mums ir vienkārši jāatbalsta cita darbība un diversifikācija, un ja tā tas ir, tad kādas šīs aktivitātes būs? Paldies! Komisārs runājot minēja desmit reizes vismaz klimata pārmaiņas. Mani tas uh, sarūktina, nekas nav pierādīts. Ja mēs lūkojamies uz divām pēdējām ziemām, tad izskatās, ka nekas nav mainījies un, un uh, šīs klimata pārmaiņu konsultatīvā komiteja arī nav devusi skaidrus rezultātus. Protams, eh, tie, kuri agrāk audzēja zāli un, un labību, kas uzsūc CO2, tagad tiek pasniegt kā ļaundari, jo govis eh, radot eh, ogliskābo gāzu un citas siltumnīcas gāzes. Cik tālu jūs, komisāri, klausīsieties tagad visos šajos ekspertos? Ir ļoti svarīgi to zināt. Rēners Mēs uh, šodien dzirdējām, ka KLP jāpilda arī sabiedrības vēlmes. Tas, protams, izklausās ļoti labi, bet uh, šeit slēpjas arī nopietnas briesmas. Mēs atejam no tradicionālās lauksaimniecības. Mums ir uh, jāuzmanās, mēs nedrīkstam zaudēt saikni ar realitāti, ar to, kas ir reāli izdarāms lauksaimniecībā lauksaimniekiem ir uh, jādod eh, līdzekļi, lai viņi varētu izdarīt to, ko no viņiem vēlamies sagaidīt, un varbūt vajadzētu skatīties patiecībai acīs. Sikors kungs. Paldies, man ir divi komentāri. Es domāju, ka ir daudz sasniegumu gūts pagātnē, kopējā lauksaimniecības politikā, to mēs nedrīkstam aizmirst, bet, protams, ir nepieciešams modernizēt un reformēt Eiropas lauksaimniecību. Mums ir jārunā par pārmaiņām, bet mums ir jāatceras arī pagātnes sasniegumi. Un vēl viens komentārs. Es uh, tā domāju, vai mēs tiešām varēsim panākt vienprātību starp dažādām dalību valstīm un dažādām politiskām partijām, kā mēs to redzam šeit. Vai tiešām mums šeit ir vienprātība par to, kā, mm, kādai jābūt attieksmē pret lauksaimniekiem, jo zemnieki uzdod ļoti tiešus jautājumus. Jā, paldies. Šajā brīdī mums ir tikai pāris minūtes, ko mēs varam veltīt Džordžam Lainam, neatbildēt uz visiem jautājumiem, bet varbūt pievērsties pašiem svarīgākajiem jautājumiem, un pēc tam mēs lūksim komisāru kungu izdarīt noslēgumu secinājumus. Laina kungs, lūdzu. Jā, es vispirms vēlētos pateikties visiem kolēģiem par ļoti pozitīvo ieguldījumu šajās diskusijās jo ir ļoti daudz jomas, kur es redzu vienprātību, un ir jomas, kur ir vēl jāizvērš diskusijas tālāk, un vismaz tās ir aizsākušās, un nākošais nedēļas Stratbūrā mēs atkal tiksimies ar ēnu referentiem, un sāksim uh, diskutēt par tām galvenajām bažām, par kurām jūs runājāt. Uh, atbildēšu tikai uz dažiem tiešiem jautājumiem Talonkungs run, kundze jautāja par šo te kailo zemi. Nu, tā ir šī te problēma, kas mums Skotijā noteikti ir, un es domāju arī uh, eh, Dienvidīrijā mums ir tā tad uh, hektāriem zemes, kuriem nav piesaistīti nekādi vienotie maksājumi, un uh, īstenībā eh, reizēm ir ļoti grūti mērķēt šos maksājumus, lai zemnieki tos saņemtu tā, lai tas eh, stimulētu viņu lauksimtisko ražošanu. Tā pašā laikā šīs te eh, tādas saucamās hobiju fermas, kā tas Anglijā notiek, saņem šos maksājumus. Tālāk viens noskaidrojošs punkts Kalnietes kundzei, manai Latvijas kolēģei Viņa runāja par to, kādam ir jābūt šim pārējais periodam. Būtībā tas attiecas uz maksājumu sistēmu, nevis uz budžeta pārmaiņām. Es nerunāju par to, ka e, budžets kaut kādā veidā būtu jāmaina e, tuvāku septiņu gadu laikā. Vienkārši es šeit runāju par to, ka no vēsturiskās maksājuma sistēmas vecajām dalību valstīm pakāpeniski jāpāriet uz šo jauno e, sistēmu. Bet es vēlreiz pateicos visiem kolēģiem par konstruktīvajiem komentāriem un par, es domāju, ka mēs nonāksim pie kopsaucēja un es domāju, ka mums ir pietiekoši ietekmīga balss veidojot nākotnes KLP. Paldies! Paldies, Čorč! Un paldies eh, par šo kopsavilkumu, kas bija pietiekami kompakts. Un tālāk došu vārdu Dācienam. Šālošam vēlreiz pasakoties par to, ka viņš šodien bija klāt, un es vēlējos atzīmēt, ka grozījumi Lion ziņojumam ir jāiesniedz līdz 27. aprīlim. Tātad 27. aprīlis ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Eh, tas ir ļoti tuvu. Un droši vien, ka grozījumu būs ļoti daudz. Un tagad es vēlētos noslēgt šo diskusiju pār KLP nākotni, dodot vārdu komisāram un vēlreiz pasakoties viņam par to, ka viņš šeit šodien ieradās un novēlēt viņam panākumus veidojošīs debats par KLP nākotni. Euh, Paldies, es mm, ne, nākšu klajā ar secinājumiem šai diskusijai, jo tās ir tāds diskusiju posms šobrīd uh, šeit uh, komitejā, un pēc tam notiks vēl uh, diskusija plenārs sēdē. Es ļoti augstu vērtēju veikto darbu un ar jūsu ierosinātiem priekšlikumiem mūsu darbs tikai uzlabosies. Šeit jau mēs redzam gan to, ka tuvinās viedokļi, gan arī, ka ļoti atšķirīgi viedokļi jūs redzat, cik liels, cik grūts ir komisijas pienākums, uzdevums, uh, balstoties uz šādiem dažādiem viedokļiem, izveidot uh, tādu vienotu, konsekventu pieeju. Es arī saprotu, ka Magīnes kundze vēlētos, lai komisija uh, Eh, skaidrāk, precīzāk definētu šo virzienu, kurā mums jādodas. Es piekrītu tam, ka komisijai jāpilda savi pienākumi, bet ja mēs definējam pārāk precīzu diskusiju ievirzi, tad tas uh, ierobežo izteiksmes brīvību. Es uh, sāku šīs pārdomas uh, un šos jautājumus uzdot jau tad, kad es uh, piedalījos uzklausīšanas sanāksmē. Un ja mēs pārāk steidzamies uh, jau sniegt atbildes, tas ierobežo to cilvēku līdzdalību diskusijā, kam ir savas idejas un ierosinājumi man šīs uh, diskusijas ir ļoti svarīgas nevis tādēļ, ka mēs vēlētos kaut ko sarežģīt šeit, bet gan tādēļ, ka mēs vēlamies definēt mērķus. Un tagad es sākšu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Izskanēja jautājumi un komentāri par tiešajiem maksājumiem. Par to, kādi kritēriji tiks uh, izmantoti. Tātad, kā pārdalīt tiešos maksājumus? To jautā Oļavska kungs, kurš gan vairs nav zālē, par to, kā pārdalīt tiešos maksājumus. Es gan gribētu drīzāk formulēt jautājumu tā, kādēļ tiek piešķirti tiešie maksājumi, pēc tam mēs domāsim, kā tas tiek darīts bet mums ir vispirms jāsaprot, kādēļ, ja mēs neatbildam uz, šiem, uz šo jautājumu, tad joprojām uh, būs grūti pamatot, attaisnot šos uh, tiešos maksājumus nodokļu maksātājiem, kur nesaprot, kādēļ tie ir nepieciešami. Es arī vēlētos, lai cilvēki saprastu, kāds ir pamats šiem tiešiem maksājumiem, un tādēļ mums ir arī jādefinē mērķi, kurus mēs vēlamies ar, ar šiem tiešiem maksājumiem sasniegt. Un pēc tam mēs varam runāt par šo tiešo maksājumu pārdali. Tālāk jautājums, kas varbūt nav gluži saistīts ar KLP nākotni, bet es tomēr gribu uz to atbildēt, proti par divpusējiem nolīgumiem un nolīgumiem ar trešajām valstīm, kā mēs varam kontrolēt uh, produktu importu. Man liekas, Man šķiet, ka Herāns Gārsīs kundze uzdev šo jautājumu. Divpusējie nolīgumi, kas ir noslēgti arī attiecībā uz vidus jūras reģionu, visos šajos nolīgumos ir drošības klauzulas augļiem dārzeņiem, attiecībā arī uz cenām, kas palīdz mums aizsargāties, bet uh, Eh, ir eh, dalību valstu kompetencē veikt kontroles uz robežām eh, par šīm eksporta cenām, importa cenām. Un, piemēram, Spānijas valdībai, Spānijas varas iestādēm un arī citām šā reģiona valstīm ir pieejama informācija, ir instrumenti, bet vajag tos izmantot. Tālāk. par uh, līdzsvaru, ietekmes līdzsvaru pārtiks ķēdē. Šis jautājums uh, bieži izskan un tiek runāts par konkrētu regulējumu, piemēram, par uh, piena nozarē, pateicoties uh, augstā līmeņa darba grupai, mums ir precīza informācija, un mēs nāksim klajā ar konkrētiem priešlikumiem runājot par pārtiks ķēdi jau pirms uh, reformas, kas paredzēta 2013. gadā. Tātad mūsu rīcībā ir informācija un mēs ātrāk reaģēsim uz uh, šiem jautājumiem. Uh, Tara Belskungs uh, runā arī par citiem sektoriem. Ja šāda iejaukšanās ir pamatota, tad mēs to darīsim. Mēs varam rīkoties tad, ja mūsu rīcībā ir instrumenti, mehānismi, un mēs centīsimies izmantot tos pēc iespējas efektīvi, lai arī tā pašā laikā tos nediskreditētu pārmērīgi, nepamatot izmantojot. Bet mums ir arī jāizvērtē, vai šie instrumenti ir pietiekami uh, tuv, uh, tālākā vidējā nākotnē un, protams, mēs rīkosimies to mehānismu ietvaros, kas ir mūsu rīcībā. Tagad atbildu Tabaģi kungam. Komisija ir atbildīga par uh, līgumu uh, ievērošanu. Uh, komisijai ir jānodrošina, jāraugās tas, lai uh, spēkā esušie tiesību akti tiktu ievēroti. Un ir jautājumi, kas nevienmēr ir manā kompetencē. Šeit ir runa arī par iekšējo tirgu. Šeit ir runa gan par zemi, gan par citām precēm, kuru aprite ir jānodrošina, un tādēļ komisijai no juridiskā viedokļa bija pienākums iejaukties, jo pretējā gadījumā tā nepilda savus pienākums, tas ir audzēties, lai līgumi tiktu, Eiropas Savienības līgumi tiktu ievērot. Un šeit ir runa par to, ka jānodrošina brīva preču aprite, tā skaitā ir arī zeme. Un komisijai bija šai gadījumā jāiejaucās, jo tāds pienākums ir noteikts Eiropas uh, kopienu likumā. Uh, tagad uh, šķiet esmu atbildējis uz, uz uh, jautājumiem. Esmu gatavs ar jums tikties atkal nākotnē, lai turpinātu šīs debates. Esmu, es arī ceru, ka jūs piedalīsieties konferencē, ko mēs organizējam šā gada jūlijā, lai uh, izvērtētu arī jaunās idejas, kas ir radušās šajā jomā. Es pateicos jums par šo diskusiju un esmu gatavs katreiz atbildēt uz jūsu jautājumiem ar lielu prieku. Grazie, Dāčan. Interrompo. Paldies, Dāčan. Es eh, tagad izsludinu pusminūti ilgu pārtraukumu, lai eh, pateiktu uz redzēšanos komisāram, un mums darba kārtībā ir vēl palicis viens punkts - dalību valstu kontroli pār komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Siamo, vi chiedo scusa, ma abbiamo i minuti contati, dopo abbiamo la riunione dei coordinatori. Jā, es atvainojos, ka mums ir tiešām ļoti maz laika, jo vēl ir paredzēta arī koordinātoru sanāksme. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno, vi prego ancora qualche minuto di pazienza. Pēdējais darba kārtības punkts. Lūdzu, lūdzu, esiet pacietīgi, tīpaši koordinātori, kuriem vēl jāpaliek pēc komitejas sanāksmes beigām. Jūs droši vien zinat, ka mums ir jāsniedz atzinums. Komis komisijai par Lisabonas līguma īstenošanu, par saskaņā ar uh, Lisabonas līguma 291 panta, pārējot no vecās komitoloģijas sistēmas uz jauno sistēmu, kas noteikta līgumā. Attiecībā uz komisijas īstenošanas pilnvarām. Šis punkts ir ļoti nozīmīgs, kaut arī mēs to izskatīsim ātri. Uh, mums uh, ir uh, laiks līdz 15. Ap aprīlim, proti vēl tikai trīs dienas grozījumu iesniegšanai šā, šajā atzinuma projektā kolēģi, eh, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās eh, Eiropas parlamentam ir pilnas likumdošanas pilnvaras arī lauksaimniecības jomā. Mēs kļūstam par līdz likumdevējiem un mūsu pilnvaras ir eh, tādas pašas kā padomēji. Lisabonas līgums ir mainījis komisijas darba veidu, it īpaši attiecībā uz tā saucamo komitoloģijas procedūru. To aizstās uh, īstenošanas vai deliģētie akti saskaņā ar 291. līguma pāntu. Ja deleģēto aktu izpildi var apturēt Eiropas parlaments. Mēs eh, varam atsaukt komisijas eh, deleģētās pilnvaras, bet eh, īstenošanas akti neļauj Eiropas parlamentam iesaistīties un tas ir ļoti svarīgi domājot par uh, kopējo lauksaimniecības politiku. Lielākā daļa komitoloģijas procedūru gadījumā e, komisija ir apstiprinājusi 1566 komitoloģijas aktus, ļoti nopietnus uh, Eh, jautājumus izskata bez jebkādām iespējām parlamentam iesaistīties šai procedūrā. Daudzus eh, aktus attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku pieņēma tā saucamo pārvaldes aktu procedūrā, kur uh, parlaments nevar iesaistīties un uh, šos aktus var noraidīt padomi ar dalību valstu vairākumu komisijas priekšlikums regulēt īstenošanas aktus. Tātad komisija ierosina īstenošanas aktus. Tas paredz automātisku pārēju no pašreizējās pārvaldes aktu sistēmas uz īstenošanas aktu sistēmu. Es uzskatu, ka šāda, komi, šāda pieeja komitejai nav pieņemama, jo komisija varēs pieņemt lēmumus par kopējo lauksaimniecības politiku un lauksaimniecības nozari kopumā un es eh, domāju, ka šeit procedūrai vajadzētu būt tādai kā deliģēto aktu jomā, jo pretējā gadījumā mēs eh, zaudēsim savas pilnvaras eh, saskaņā ar 292 līguma pantu. Ir ļoti svarīgi nošķirt uh, deleģētos aktus, ko parlaments var apturēt, un izpild aktus, ko parlaments nevar apturēt. Mums, kā līdz likumdevējiem, katrā atsevišķā gadījumā ir jāiesaistās un nevar pieļaut, ka šie akti tiek uh, pārveidot par īstenošanas aktiem automātiski. Un tādēļ mēs ierosinām svītrot eh, desmito punktu komisijas priekšlikumā, un šī automātiskā procedūra ir nepieņemama. Tādēļ komisijai ir jānāk klajā ar uh, tiesiskiem priekšlikumiem un uh, ko eh, parlamentam ir jāsaglabā savas pašreizējās pilnvaras attiecībā uz komitoloģijas aktiem, kas skar pamat procedūras saskaņā ar koplēmumu procedūru, lai mums būtu iespējams īstenot kontroli un lai mums būtu pieejama visa nepieciešamā informācija. Eiropas parlamentam ir uh, nepieciešama pieeja, uh, kā tas uh, bija nodrošināts augstā līmeņa darba grupā piena sektora gadījumā, kur mēs esam pārstāvēti. Un tādēļ mums ir jāvēršas pret īstenošanas pilnvarām, kuras ir pretrunā ar uh, Lisabonas līguma gāru. Un Tādēļ uh, izpildes akti attiecībā uz KLP ir īstenojami izmantojot parlamenta kontroles procedūru, kā tas bija īstenojot regulēšanas procedūru eh, vecajā sistēmā. Tātad ir uh, uh, parlamentam un padomē, kā uh, divām likumdevēja iestādēm ir uh, jādod uh, pilnvaras izskatīt šos jautājumus saskaņā ar Lisabonas līgumu arī lauksaimniecības jomā pilnā apjomā. Mums ir jāizmanto mūsu jaunās pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu, un komisija nevar turpināt vienpusīgi izlemt Eiropas kopējās lauksaimniecības nākotni bez parlamenta kontrolas. Tāds ir mans uh, atzinuma projekts. Protams, mums vēl ir atlikušas trīs dienas līdz 15. aprīļa pusdienlaikam, kad var iesniegt grozījumus. Es domāju, ka mēs nerīkosim šodien dibats, ir vienkārši svarīgi uh, uh, ņemt vērā šo uh, faktu. Un mēs nevaram pieļaut tādu automātisku uh, pāreju no vienas sistēmas uz otru. Ok, intanto do la parola ad Albertes. Es kungām vārds. Paldies. Paulo, pavisam īsi. Mana grupa pilnībā jūs atbalstīs. Mēs nevaram pieļaut to, ka parlaments tiek apiets lēmumu pieņemšanas procesā. Mēs jūs atbalstīsim. Paldies, Kapulos Santos. Arī sociālistu grupa uh, atbalsta tādu pašu viedokli. Paldies! Balsojums notiks vēlāk, varbūt komisija vēlas komentēt. Tikai viena minūte jūsu rīcībā, un pēc tam mēs beigsim darbu. Priekšsēdāja kungs, paldies. Es runāšu ļoti īsi un tikai par desmito punktu. Es domāju, ka šeit ir pārpratums uh, šai jautājumā, un es gribu to noskaidrot. Desmitais punkts par automātisko pāreju. Uh, neapšauba uh, nepieciešamību pieskaņot noteiktus aktus tā saucamiem deliģētiem aktiem pēc jaunās procedūras. Šīs jomas, kuras pēc, saskaņ, pēc eh, jaunā līguma ietilps deleģēto aktu atvērumā, mm, tiks saglabāts. Tātad desmitais pan, punkts ir vērsts tikai uz to, lai automātiski visas uh, pastēvē, pastāvošās komitejas tiktu iekļauts jaunajā komitoloģijas procedūrā. Jo pretējā gadījumā mums saglabātos gadiem ilgi varbūt tāda uh, haotiska situācija, ka būs vecās komitejas, jaunās komitejas, pārvaldes, konsultatīvās un tā tālāk citas komitejas. Un tikai, lai novērst šādu situāciju, mums ir ierosinājums, un es aicinātu tādēļ nesvītrot šo desmito punktu. Tā tad ir divas lietas. No vienas puses ir tīri tehniska automātiska pāreja, un no otras puses tiks izvērtēta pašreizējā situācija un tiks viss saskaņots ar spēkā esošiem tiesību aktiem. Uh, un viss tas tiks iekļauts deliģētajos aktos. Paldies komisijas pārstāvim. Protams, desmitā punkta pārakstīšana būtu nepieciešama, lai izvairītos šā, no šāda pārpratuma par Lisabonas līgumu piemērošanu. Un tiešām būtu vēlams, lai tas tā tiktu darīts attiecībā uz pārvaldes komitejām. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, e, protams, jūs varat vēl visu pārdomāt un izvērtēt, un mēs nākošajā komitejas sēdē balsosim par šo jautājumu. Tagad e, sēde, komitejas sēde ir slēgta, un es lūgtu uh, uz īsu brīdi vēl palikt uh, zālē koordinatoriem. Bez tulkojumu. Sima riunione 3-4 maggio, eh?